Okay. I... Vēl sanāksme nav iesākta. Es uh, atklāšu sanāksmi un pēc tam došu vārdu jums. Tātad vispirms paziņoja sanāksmi par atklātu, skatām septīto darba kārtības punktu, septīto, vai jums ir reglamenta jautājums tādā gadījumā, pirms mēs esam sākuši, varat izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms mēs sākam skatīt darba kārtību Aldes grupas vārdā, gribētu aicināt izveidot pagaidu komiteju, lai izmeklētu izvairīšanos no nodokļu nomaksas vēlams ekon komitejas eh, iekšienē. Kāpēc es to saku? Jo mēs zinām lukslīk notikumus, eh, iedzīvotāji maksā nodokļus, runa nav tikai par Luksemburgu, bet tā ir jāskata platāk, plašākā kontekstā, un mēs varētu izmantot publiskas uzklausīšanas šim nolūkam. Es autos skatīs tehniskākā līmenī, un es gribētu priekšsēdētāju aicināt ekon komiteju, Aldi grupas Eh, vārdā uzņemties vadošo lomu šajā komitejā un kā budžeta kontrolas komitejas eh, priekšsēdētājs eh, es strādāju ar šiem nodokļu izvairīšanās jautājumiem, un mēs kā parlaments varētu diskutēt šos jautājumus. Paldies par priekšlikumu. Nākošajā koordinātoru sanāksmē mēs izskatīsim jūsu priekšlikumu, pa to laiku no, būs plenāra sēdes līmeņa debates, un mēs arī gaidām šīs debates, jo plenāra, ses, plenāra sēde ir parlamenta augstākā institūcija. Mums ir izveidota pagaidu darba grupa nodokļu jautājumā, kā jūs zināt, bet tagad mēs varam pāriet pie uzklausīšanas par ļoti svarīgu tematu, kas ir globālo kritēriju noteikumu reforma. Sveicu runātājus. Briselē kopā ar mums ir četri runātāji, un piektais runātājs uzstāsies no Madrides caur video konferenci. Esiet sveicināti jūs visi! mēs lūdzam jūs sniegt savu devu mūsu darbā par šo globālo kritēriju jautājumu. Mēs esam iesākuši savas procedūras jaunās komitejas ietvaros, mums ir e, referents, ēnu referenti, taču vispirms es gribētu dot vārdu mūsu iecerētajiem runātājiem. Lūdzos viņus iekļauties katru piecu minūšu ietvaros ar ievadvārdiem. Pēc ievadvārdiem būs viedokļa apmaiņa ar komitejas deputātiem. Un tagad došu vārdu referentei Korai Van Ņūhem Oicenai. Paldies priekšsēdētājiem. Pirmkārt, Gribu pateikties kolēģiem ēnu referentiem par viņu devumu izveido, veidojot šo uzklausīšanu, kā arī visiem, kas piedalās šodienas viedokļu apmaiņā. Kritērija jautājums ir svarīgs Eiropas uzņēmējiem un patērētājiem, kā arī nozīmīgs uzticībai un stabilitātei finanšu tirgiem pēc skandāliem, kas iesaistās eh, manipulācijas ar Libor kritērijiem, Ir skaidrs, ka jāpieliek pūliņi, lai nodrošinātu to, ka šie kritēriji, it īpaši tie, kas ir būtiski tirgiem un ekonomikai, lai tie būtu uzticami, spēcīgi, un mēs varētu paļauties uz tiem. Mums jā, jārīkojas eh, proporcionāli, nodrošinot eh, vienlīdzīgus spēles noteikumus gan šo kritēriju lietotājiem, gan administratoriem. Uzdevums ir sarežģīts, un Es eh, apsveicu visu iesaistīto pušu dalību šajā pasākumā un ceru, ka mūsu uzklausīšana būs ļoti konstruktīva. Paldies! Turpin priekšsēdētājs, tagad mēs varam pāriet pie prezentācijām. Pirmais runātājs ir Davids Raits, Josko ģenerāla sekretārs. Viņš uzstājās no Madrides caur video konferenci. Raitkungs, lūdzu, vārds jums. Mr. Wright, can you... Raita kungs, vai jūs mūs dzirdat? Can someone contact Mr. I... E- vai kāds var sazināties ar eh, Raita kungu, vai jūs mūs dzirdat? Jā, es jūs dzirdu. Jūs varat sākt. It's not verbal communication, but bet vēlam ir verbāla saziņa. Please, who can communicate with our... Viņš varētu sazināties ar mūsu runātāju. Yes? We hear you. You can, you can... Mēs jūs dzirdam. Jūs varat sākt. Hear us? Yes. Yes. yes. Okay. Hear you. I am hearing you. Es jūs dzirdu, saka priekšsēdētājs. Thank you very much, Mr. Wright. Paldies, Raitskungs. Nākošais runātājs - Roberto Skjāvdi, kurš ir eh, ģenerāla direktora vietnieks tirgus operāciju ģenerāla direkcijā Eiropas centrālbankā. Paldies! Kodājamie ekonkomitejas deputāti, dāmas un kungi! Es gribētu pirmkārt pateikties jums par iespēju uzstāties šajā publiskajā uzklausīšanā Eiropas parlamentā. Indeksi kādu laikā ir kļuvuši par būtisku sastāvdaļu mūsu ekonomikas infrastruktūrā. Tie ir indeksi, kas tiek e, izmantoti, lai noteiktu maksājumus e, finanšu līgumos. Tie ir būtiski to vērtības un ticamības dēļ, jo tie tiek uzskatīti par objektīviem, reprezentatīviem un tāpēc taisnīgiem. Ir jāapzinās, ka uzticība eh, starp eh, līguma slēdzējām pusēm tāpēc arī tiek ietekmēta. Eonija un Eiribora Eh, procentu indeksi Eirozonā ir kļuvuši par svarīgu elementu eh, globālajā finanšu sistēmā un ir būtisks rīks monetārās policijas transmisijas mehānismā. To pierāda arī Finanšu stabilitātes padomu ziņojums eh, šī gada jūlijā. Diemžēl daudzi kritēriji ir izrādījušies um, viegli ievainojami un manipulējami, pakļaujot eh, riskam pa, parādīto uzticību. Ir veiktas eh, nozīmīgas darbības, lai sankcionētu dažādas manipulācijas. Tajā pašā laikā ir uzsākts eh, ticams reformu process, lai varētu uzlabot pārvaldību, uh, lai uzlabotu aprēķinu metodoloģiju. Tāpat jāapzinās, ka publiskā nozara var nodrošināt eh, konkrētus noteikumus, taču privāt, eh, par privātu kritērijiem lemj tirgus dalībnieki. Tomēr, lai pabeigtu reformu, ir nepieciešams steidzamas uh, likumdevējas darbības. Eiropas centrālā banka apsveic regulu par finanšu kritērijiem, ko Eiropas komisija sagatavoja 13. gada septembrī, un pateicis Eiropas parlamentā par paveikto darbu tās pārskatīšanā un pieņemšanā. Regula padara kritēriju noteikšanas procesu izturīgu pret manipulācijām, aizsargājot investorus un patērētājus un palīdz aizpildīt eh, juridisko vakumu Eiropas Savienībā šajā jomā. Tāpēc eh, likumdevēju, eh, likumdevējiem būtu jāpieņem maksimāli drīz šie teksti. Gribu atgādināt galvenos uh, punktus attiecībā uz ECB atzinumu par komisijas priekšlikumu. Eiropas centrālā banka apsveic regulas sagatavošanu, norāda, ka būtiskā, būtiski ir kritiskie kritēriji un tie ir jāpakļauj stingram režīmam. Tas iekļauj sadarbību starp uzraudzītājiem un paredzēt iespēju iekļaut datus kritiskajos kritērijos. Šajā kontekstā Eiropas centrālā banka vairāk kārt ir uztvērusi to, ka ņemot vērā Eiribor sistēmisko svarīgu Eiropas Savienības finanšu tirgiem un ņemot vērā to eh, lomu monetārās politikas transmisijā Eiropas uzraudzības iestādēm ir jāiesaistās likmju noteikšanas procesu uzraudzībā. Tādas iestādes kā ESMA un EBA varētu šo lomu uzņemties. Tāpat ECB ir nobažījusies pār kompetento lēmēju iestāžu kolēģijas izveidošanu kritisko kritēriju gadījumā atsevišķiem indeksiem tādiem kā Eiribor, tas nozīmētu lielu skaitu kompetentu lēmēju iestāžu, kurām ir jākoordinē savas darbības. Turklāt ECB ir nobažījusies par to, ka e, regulas projekts balstās uz kvantitatīviem kritērijiem, lai izvērtētu to, kuri kritēriji ir prioritāri un kādā situācijā ir jāveic obligāti citi ieguldījumi. Kvantitatīvie kritēriji varētu būt grūti izvērtējumi un varētu nesniegt pietiekam pamatu atsevišķiem nacionāliem ber, uh, kritērijiem. Tāpat piedāvātie skaitļus uh, liekšņi, lai uzsāktu uh, uzraudzītāju pilnvaras, varētu nepasargāt kritēriju no pakāpeniskas Eh, ieguldītāju skaita samazināšanās. Tāpēc kritisko eh, kritēriju definīcija un obligātā schēma būtu jābalsta arī uz kvalitatīviem kritērijiem, kas nodrošina to, ka finanšu stabilitātes apsvērumi tiek pietiekami ņemt vērā. Un visbeidzot, es gribētu vērst jūsu uzmanību uz priekšlikumu izveidot ekvivalences režīmu trešā valstu kritērijiem, kas garantētu Eiropas Savienības pilsoņiem uh, lietoto kritēriju kvalitāti un vienlīdzīgus spēles noteikumus starp visiem kritisko kritēriju administratoriem. Svarīgi ir, lai paredzētās prasības neapdraud trešo valstu izmantotos kritērijus. Tāpat tas ir svarīgi Eiropas Savienībā un mūsu prāt ir jāpaskaidro, kā komisija piemēros ekvivalences nosacījumus un kādas būs sekas jau noslēgtajiem līgumiem. Ilgāks pārejas periods, lai ekvivalents režīmu ieviestu, ir jāparedz. Pārejas periodā, mūsuprāt, valstu kritēriju administratori varētu pierādīt atbilstību uh, globālajiem kritēriju principiem, ko Josko publicēja 13. gada jūlijā un kas e, bija par pamatu komisijas e, regulas projektam, izmantojot šādus pieņemtus e, standārtus trešajām valstīm būtu piemēroti. Noslēgumā gribētu vēlreiz uzsvērt to, cik svarīgi ir uh, maksimāli drīz izveidot likumdošanas ietvaru kritērijiem. Nedrīkst pieļaut uzticības krišanos tirgus dalībniekiem un jāapzinās to, kā tie ietekmē gala lietotāju finanšu pakalpojumiem. Izveidojot jaunu ietvaru, jāpārliecinās, ka tas būs spēcīgs un ticams, Un tikai ar šādiem skaidriem, stabiliem eh, kritērijiem nākotnē mēs varēsim atjaunot uzticību tiem. Paldies! Nākošais runātājs ir Hartmuts Grafs, Stoks eh, izpild direktors. Godātais priekšsēdētāja kungs, dārgie komitejas locekļi, dāmas un kungi, viesi, liels paldies gribēju pateikties par to, ka esmu uzaicināts uz šo pasākumu. Es gribēju runāt par to, kādēļ šie indeksi ir tik svarīgi. Eiropu tagad apdraud tā sauktā Japāņu kaite, proti, ka ir zema vai uh, stagnējoša izaugsme un aizvien uh, novecojoša sabiedrība. Indeksācija, nu, pilnībā šo kaiti neizārstēs, bet tā varētu uh, pa, palīdzēt atrasināt daudzas problēmas. Jāsaka, ka 60 līdz 90% no Uh, finanšu konsultantiem uh, nepārsniedz kritērijus, bet uh, izmaksas par viņu konsultācijām ir pat bieži vien piecreiz augstāks nekā reāls iegūms. Tādēļ indeksā, indeksētās investīcijas ir ļoti labs veids, kā nodrošināt savas vecumdienas. Un Tas palīdz uh, labāk uh, investēt kapitālu un var uh, garantēt labāku caurskatāmību. Jāsaka, ka pateicoties indeksiem rodas papildus vērtība tautsainiecībai, finanšu pakalpojumiem un, protams, investīciju nozarei kā tādai tikai daži skaitļi. Uh, Ir apmēram 2 miljoni dažādu indeksu un stoks katru dienu. Mēs strādājam ar apmēram 120 miljoniem dažādu cenu un uh, aprēķinam apmēram 30 miljonus dažādu indeksu vērtību katru dienu. Tagad es uh, kā uh, indeksu aprēķinātājs vai eksperts esmu ieradies jūsu priekšā un gribu pastāstīt, kādēļ šie indeksi ir nepieciešami. Jāsaka, ka ir bijušas arī dažādas indeksu manipulācijas, ir bijuši interesi konflikti un tirgus dalībnieki no vienas puses guva labumu, tirgojot indeksētos produktus, no otras puses tika noteiktas cenas saskaņā ar izvirzītajiem kritērijiem. Šis interešu konflikts, protams, ir uh, jāizskauž, un to var darīt pateicoties regulējumam. Citreiz arī um, tiek eh, izveidoti tā diezgan patvaļīgi indeksi un eh, tie tiek sasaistīti ar produktu cenām. Tas, diemžēl, atļauj vietu manipulācijai un tādēļ ir eh, jāpievērš uzmanība arī pašindeksācijai, kas, diemžēl, vēl nav iekļauta šajā priekšlikumā. Mums ir nepieciešams regulējums, ir sevišķi attiecībā uz Libor tipa indeksiem. Es atbalstu regulējumu ieviešanu, bet ir jādomā arī par proporcionalitātes principu ievērošanu ieviešanu. Tā tad nevajadzētu ietekmēt globālo industriju, ieviešot pārāk stingru regulējumu tikai vienā pasaules daļā, un nevajadzētu arī e, nelabvēlīgi ietekmēt jau darbojošos biznesa modeli, kas noteikti rada pievienoto vērtību tirgiem. Jūs nevēlaties nonākt tādā situācijā, kad indeksus aprēķinās tikai produktu pārdevēji, jo viņi var uh, veikt šķērs subsidēšanu, un tas varētu nozīmēt arī, ka samazinās dažādu izvēļu gamma. Tādēļ mēs piedāvājām uh, konkrētus kritērijus attiecībā uz šo likumdošanu. Tātad uh, ir jābūt konkrētām prasībām attiecībā uz indeksiem, kas ir saistīti ar regulētiem datiem, ir jābūt regulētai datu apmaiņai, ņemot vērā dažādus finanšu darījumus un uh, indeksiem ir jābūt zemākiem, ņemot vērā tos indeksus, kas tiek uh, izstrādāti balstoties uz cenu pieprasījumu. Mēs pieprasām diferencētu pieeju un nevajadzētu saglabāt uh, pārāk senu informāciju par vēsturiskiem datiem. Šie dati jau ir regulēti tie ir regulēti MIFID un vēl Mēs uh, lūdzam, lai indeksi, kas ir balstīti uz regulētiem datiem, nebūtu iekļauti tā saukto kritisko kritēriju uh, kategorijā. Jāsaka, ka ir jau tāda globāla konkurētspēja visā pasaulē, ņemot vērā indeksētās investīcijas, un mēs saprotam, saprotam ka ir nepieciešama globāla uh, regulēšana saskaņā ar finanšu kritērijiem un ir jāizveido tāda globāla regulējošā iniciatīva. Mēs jau redzējām, ka ļoti daudz indeksu izstrādātāji šo likumdošanu ir pārņēmuši. Protams, ir jābūt arī eh, likumdošanai reģionālā līmenī. Eiropas Savienībai vajadzētu atzīt arī to trešo valstu regulēju, regulējumu, ja trešās valsts kritērija ir saskaņā ar JOSKO principiem, un mēs pieprasām arī attiecīgu pārējais un īstenošanas uh, laiku. Jāsaka, indeksi ir e, ļoti labi kalpojuši finanšu tirgos e, pēdējo desmit gažu laikā. Protams, ir bijusi arī patvaļīga rīcība, ne ļaunprātīga izmantošana, bet ir jāsaprot, kā uzlabot indeksu normu pārbaudi un kontroli. E, par to jau norisinās diskusijas, un tās ir ļoti svarīgas ir jāuzlabo. Tas ir līdzīgi kā diskusijas par um, publiskā transporta sistēmas uzlabošanu, bet šeit nevajadzētu, mēs tā tad nediskutējam par to, ka pa, sabiedriskajam transportam vajadzētu būt pilnīgi par vēlti, tāpat arī šeit. Ir līdzīga situācija, regulējumam nevajadzētu ierobežot uh, šo indeksu izstrādātāju biznesa modeli un uh, ir jābūt eh, ļoti proporcionālai pieejai. Mums ir arī vairāk ieteikumu, tātad šī proporcionālā eh, izsvērtā pieeja, lai būtu pilnīgi funkcionējoša globālā konkurētspēja. Paldies un ar nepacietību gaidīšu kolēģu jautājumus. Paldies. Paldies grēfa kungam. Tagad vērts Rudovam Zībelim, kurš vada EFAMA darba grupu pie kritērijiem etaloniem. Eiropas fonda aktīva pārvaldības asociācija. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. EFAM pārstāv Eiropas investīcijas pārvaldības industriju. EFAM pārstāv 27 asociācijas un korporatīvos locekļus 70 triljonu eiro aktīvu pārvaldībā, 10,3 Eh, triljoni regulatīvi fondi. Sākotnēji vēlos minēt, ka mana industrija pilnībā atbalsta šīs regulas mērķus. Tas palīdzēs investoriem arī sasniegt savus mērķus, jo īpaši nodrošinot uzticību atkal industrijai. Vispirms vēlos precizēt aktīvu menedžeru lomu attiecībā uz kriteru izmantošanu. Uh, Viņi pārvalda fondus eh, in, klientu interesēs. Invest, klienti ir investori kā es, kā jūs, arī institucionāli investori, kā apdrošināšanas kompānijas, pensiju fondi. Mums, eh, mums, kas varbūt, lai finansētu ekonomiku. farmaceitiska industrija atkarīga no indeksu izmantošana. Atcerēt pārvaldnieki neražo vai arī neiesniedz datus, uz kā pamata tad arī tiek aprēķināti šie etalona kritēriji. Kā to minēja jau grāfungs, šie tad ir kriterijs tiek izmantot pasīvo fondu gadījumā, gadījumā arī, kad nepieciešams veikt izvērtējumus, mm, tiecībā uz to, kā darbojas portfeļi. Aktīvu pārvaldniekiem nav tieša pieeja pie eh, etalonu izveidošanas, nav arī ietekmi uz rezultātu. Viņi nevar izmantot indeksus, lai varētu izjūt eh, eh, cenu finanšu instrumentos. Pat Arī šis piemērojas gadījumos, kad arī tad, tad eh, notiek šis apmaiņas tirdzniecības fona, kur ir replikāta indeks, kā jūs to arī redzat no šī tracking error. Aktīvi pārvaldītāji izmanto šos etons kritērijus un to nosaka arī regula, eh, tiesība akti ir ETF vadlīnijas un regula rekomendācijas, ko izsvarā ESMA izmanto tikai un vienīgi tādus indeksus, kas ir caurspīdīgi, atbilst vienotrai metodoloģijai. Indeksiem ir arī jābūt pielāgotiem noteiktam mērķim un arī saturam jābūt gan skaidram, lai varētu arī to vispār reiķināt. Arī etalona regula, regula kriterija regula papildinās esošos noteikumus un reglamentējušo praksi. Uh, robusta indeksa nepieciešamie aktīvu pārvaldītājiem, lai varētu not, noteikti ievērot standarts un caurskatāmības vārdā mēs arī atbalstītu pienākumus, kas eh, ļautu mums uh, efektīvāk darboties. Mūsu industrija vienmēr uzstājusi uz to, lai etalonu reglamentēšo tiesību aktu reforma jābalstās uz vairākiem uh, Krītērijiem jābūt objektīvai, jāņem vērā manipulācijas riski, procesam jābūt caurspīdīgam, jāsamazina arī krītēriju izmaksas. Un visbeidzot, ir jānodrošina vienoti noteikumi visiem indeksiem, kas tiek izmantot Eiropas Savienībā, neatkarīgi no to izcelsmes, lai investori arī varētu uh, efektīvi tos izmantot. Galvenie jautājumi Tātad kritērija izmantošana jānošķir no tā izveidas. Nodrošina caurskatāmība. Detaļās neiedziļināšos, jo grāfkungs jau pie tā pakavējās. Regulēja arī jātiec uz kritērijiem, kas ir publicēti, tad arī investoriem nepieciešama caurskatāmība ar indeksu datiem, un trešo valstu piegādātāji arī nedrī, nevar tikt izslēgti. Precizējuši dažus no šiem punktiem. Vispirms par kritēriju izmantošanu un uh, pret kriteriju definīšanu, otrais, trešais pāns. Ļoti svarīgi ir definēt šī kriterija izmantošanu, lai ne, nu, nejauktos te ar nosacījumiem par šo kriteriju, par etalonu. Priekšlikums pilnībā, priekšlikums pilnībā neidentificē visus etalonu izmantotājus un jākoncentrēs šeit tieši uz izmantošanas definīciju, atbilstīgi tam, kas tiek diskutēts pašlaik padomē. Uh, ir jāiekļauj šai divu specifiski lietotāju definīcijā vispirms eh, ko, eh, indeksu kombinācija vai grozīšana, gadī, bet ar nosacījumu, ka netiek izmantot jauni šie input dati. Kā jūs zinat, tad daudzi pielāgotie indeksi jau tagad tiek izmantoti industrijā, ja to pieprasa investori. Uh, atsauci uz indeksiem, kas galvenokārt tiek balstīt uz finanšu indeksiem, un to jau apskaidroja arī grāfkungs. Tad būtu tikai jāapraksta kā eh, etalona izmantošana. Tālāk par investīcijas fonda darbības rezultātu arī tas ir atsevišķs gadījums, jo šeit nav manipulācijas un risks, nav arī iejaukšanās cenu noteikšanā attiecībā uz citiem finanšu instrumentiem. Tālāk. Jāprecizē arī, ka tikai publicētie indeksi ir jānosedz grāfkungs, jānorādīja uz to, ka ir miljoni indeksi. Un uh, lielākā tiesa ir domāta institucionāliem investoriem. Un tad tas nav jāiekļauj aptvērumā. Trešais pāns ir jāprecizē, lai šādi uh, specifiski indeksi netika iekļauti aptvērumā. Tālāk par indeksu datu caurskatāmību. Pārvaldītājiem, aktīvi pārvaldniekiem ir nepieciešams caurskatīgums attiecībā uz indeksu izveidi darbību. Ir nepieciešams arī šīs uh, ētalona paskaidrojums, kur arī menedžeri tad arī var uh, iepazīties ar uh, esmas vadlīnijām. Arī esmā mājaslapā vajadzētu skaidrojumus, lai varētu vienkāršāk piekļūt indeksiem, kas tiek izmantot publiski. Visbeidzot, trešo valstu piekļuve. Arī piekrīt iepriekšējiem runātājiem, es gribētu, lai būtu vienoti noteikumi arī starp Eiropas Savienības un ne Eiropas Savienības piegādātājiem. Uh, iesakām pēc trim, piecu gadu pārejas perioda, arī paši piegādātāji ja, likumi no spēkā, lai viņi arī varētu minēt savu atbilstību Josko vadlīnīm. Atvainojiet, ja runāju pārāk ilgi. Paldies vārds pēdējiem runātājam. Piers Mario Sata. Uh, Kipaverens Bank finanšu departamenta vadītājs lūdzu. Mr. Chairman. Paldies priekšsādātāji. Of the parliament and of the committee, ladies. Godājumie ekon komitejas deputāti. Paldies par piedāvāto iespēju izteikties par šo ļoti svarīgo tematu un eh, par iespēju atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Unikredit sveic esošās iniciatīvas, kas notiek Eiropas Savienībā un pasaulē, kur mērķis ir ir reformēt esošo struktūru un lietojumu Eiropas kritērijiem. Mēs ticām, ka tas ir būtisks solis, lai atjaunotu tirgus ticamību un uzticību kritērijiem. Nestenie notikumi e, parāda, kā var zūst patērētāju uzticība mazāk sarežģītiem finanšu produktiem, tādiem kā hipotekārie kredīti. Harmonizēts ietvars ir jāveido Eiropas Savienībā, lai noteiktu kritēriju pārobežu dimensiju. Mēs apzināmies, cik šie kritēriji ir būtiski un cik svarīgi ir saglabāt lietotāju uzticību. Šie kritēriji ir viens no galvenajiem, viena no galvenajām sastāvdaļām finanšu tirgu, un mēs apzināmies, ka to pazušana varētu neparedzamā veidā ietekmēt visus tirgus dalībniekus. Tāpēc Unikredit turpina Eh, kotēt eh, finanšu tirgu kritērijus. Un norāda, ka ir nepieciešami ņemt vērā stingrākus noteikumus. Unikredīt uzskata, ka vienī, vienots kritērijs eh, nebūtu pietaikams un nepieņa, nepietiekami ņem vērā faktu faktu, ka varētu būt kritēriji atšķirīgi vairākās dalībvalstīs. Mēs gribētu kvalitatīvus kritērijus, kas pirmkārt ņem vērā to, ka kritērijs tiek izmantots kā atsauc finanšu līgumiem un otrkārt, kā kritērija atcelšana varētu ietekmēt finanšu stabilitāti. Ir jāapzinās tirgus. Uh, funkcionēšana katrā dalībvalstī. Runājot par uzraudzību. Unikredit uzskata, ka esma drīzāk un nevis vietējie uzraugi ir nepieciešami, kas būtu vislabākā vieta, kas nodrošinātu uzraudzības funkcijas. Esma loma ir ļoti nozīmīga, lai varētu pieņemt būtiskus eh, lēmumus kritēriju sakarā, ņemot vērā Eiropas Savienības vispārīgās intereses un novērstu fragmentāciju pa nacionālām līnijām Pēdējo divu gadu laikā 19 bankas atkāpās no Eiribor padomas. Kritisko kritēriju gadījumā ar pārobežu dimensiju ir svarīgi nodrošināt, ka padoma ir pietiekami liela, lai varētu nodrošināt kritērija pārstāvību un nepārtrauktību Mēs tāpēc gribētu uzdot ESMA pilnvaras noteikt obligāto e, ieguldījumu prasību balstoties uz kvalitatīvo kritēriju un neņemot vērā skaitlisko slieksni. Priekšlikumu ietvaros mēs uzskatām, ka ir jāmazina iespēja ar datiem manipulēt. Tomēr atsevišķos gadījumos, tādos kā Eiribor un starpbanku tirgūt, varētu būt piemērotāka šāda pieeja, it īpaši transakciju trūkuma un zemes likviditātes gadījumos. Tāpēc eh, aplēšu dati un kotēšana būtu jāpieļauj ņemot vērā ekonomisko realitāti. Priekšlikumu ietvaros administratoriem būtu jāpublisko dati, kas tiek izmantoti aprēķinam pēc eh, kritērija publicēšanas. Eh, tomēr nav skaidrs, vai šie dati varētu lietotājiem sniegt papildu vērtību. Tāpat ir jāapzinās, kā padomes bankas varētu ciest no sagrozīšanas ietek, sekām. Ir jāapzinās banku iespēja iegūt finansē, pirkt finansējumu tirgos. Un jāparedz konkrēti termiņi, kuru laikā esma varētu piekļūt datiem. Un visbeidzot, pēdējo mēnešu laikā ir bijušas iniciatīvas Eiribor sakarā. Dažas no tām izskatās daudzsološas. Tomēr, kad Eiribor tika ieviests 98. gada beigā, ņemot vērā Eiribor līguma daudzveidību un sarežģītību dažādās valstu likumdošanās, Eiropas likumdošanas teksts vai vadlīnijas būtu ļoti vēlams, lai varētu e, novērst esošo līgumu pārtraukšanu. Paldies! Paldies, Sātā kungs, paldies visiem runātājiem, un tagad mēs varam pāriet pie diskusijām ar Ekon komitejas deputātiem. Nosaukšu deputātus, katram būs pirmajā kārtā, kurā izteiksies ēnu referente. Divas minūtes ir paredzētas jautājuma uzdošanai, e, norādot, kuram runātājam jautājums ir paredzēts, un pēc tam šim runātājam ir trīs minūtes atbildēji. Pēc šīs pirmās kārtas būs brīvā mikrofona procedūra. Un šobrīd Vite Majer kungs no Tautas partijas. Divas minūtes jautājumam. Paldies, es ceru, ka uzdošu šo jautājumu īsāk. Mans jautājums attiec uz tādu trešās puses režīmu. Problēma ir tā, ka regula tika sagatavota brīdī, kad ESCO principi bija sagatavošanas stadijā. Šobrīd izskatās, ka ESCO ir kopumā pieņemts kā globālais princips. Mans jautājums, cik lielā mērā reāli ir tas, ka ja mēs pārsniedzam eh, pieprasīto līmeni, vai būs reakcija, vai citi globāli finansēšanas centri arī pieņem šo režīmu. Tas nozīmē, ka pastāv pretējais risks ka mūsu režīms būtu daudz stingrāks un varētu būt ierobežojami Eiropas firmām izmantot kritērijas, kas nenāk no Eiropas. Paldies, jautājums tika uzdots komisijas pārstāvim Filipam Daudam. Lūdzu, vārds jums. <clears throat> Uh, uh, Paldies, priekšsēdētāji. No, nu, trešās valsts režīms nozīmē, ka tā lietojums patērētāju eh, līgumos un hipotekās ir tikpat robusts kā Eiropas Savienībā eh, ražu izmantotie kritēriji. Mums ir jānodrošina vienlīdzīgi spēles noteikumi attiecībā uz piemērojamām prasībām. Jāuzsver ir tas, ka ekvivalences režīms, ka tam ir jābūt juridiski saprātīgam. Mēs neuzskatām, ka pašsertificēšana trešo valstu kritēriju sniedzējiem varētu šādu juridisku skaidrību vai vienlīdzīgus spēles noteikumus nodrošināt. Tāpat ir jāatzīmē, ka priekšlikums ir inovatīvs, pirmo reizi skaidri atzīstot šo principu lomu. Kad komisija izvērē atbilstību regulai, komisijai būs jāņem vērā konkrēti tas, vai trešās valsts juridiskais ietvars un uzraudzības prakses nodrošina atbildību iesko principiem. Mēs arī uzskatām to, ka atbilst pri, principu ieviešanas pārskatīšana sniegtu norādi par to, ka dalībvalstis ievieš šos principus, un mēs apzināmies, kādas iniciatīvas notiek trešajās valstīs konkrēti - Japānā, Singapūrā, kuras uzskata izskaties spēju pieņemt likumus par kritērijiem, un iespējams, ka varētu tikt paplašināt to likumdošanas apjoms pagātnē. Eiropas Savienība uzņēmās vadošo lomu, lai ieviestu starptautiski nolīgtus principus, un tas ir pilnīgi pareizi, taču mūsu prāts arī trešās valstis nereti seko mūsu vadošai lomai. Thank you. Uh, next. Ies nākošais runātājs. Jonas Fernandes. Hello, good afternoon. I... Paldies, priekšsēdētāji. man, es gribēju uzdot tādu pašu jautājumu kā tautas partijas kolēģis, atbild mēs dzirdējām, man ir vēl divi jautājumi. Pirmkārt, Eiropas centrālbankas pārstāvim pār kritisko kritēriju definīciju. Es redzu, ka pašreizējā definīcija nav perfekta attiecībā uz to, kā varētu izvērtēt eh, šo kritisko eh, kritēriju stabilitātes un finanšu tirgu gaismā, bet jautājums ir par to, vai eh, pēc šī lēmuma uzraugošā iestāde varētu rīkoties pie saviem ieskaitiem un kā labāk definēt kritisko kritēriju uh, Tas bija pirmais jautājums. Otrais jautājums attiecas uz preču grupu kritērijiem. Tiem nezinu, kurš varētu atbildēt uz šo jautājumu no runātājiem preču grupu kritērijos. Mums ir sagatavota programma jo šobrīd arī darbs pie tā notiek eh, brīvprātīgā veidā. Domāju, ka vajadzētu juridiski saistošu rīcības kodeksu, kas varētu palīdzēt eh, sagatavot šos kritērijus sadarbībai ar trešajām valstīm, tai skaitā. Un es gribētu zināt, kas varētu palīdzēt risināt šos jautājumus par, it īpaši par rīcības kodeksu. Paldies! So, Mr. Skjavi. Yes, thank you, Mr. Chairman. Kavī kungs, paldies! Priekšsēdētāji, godātie uh, komitejas locekļi, kā mēs definējam šos kritiskos kritērijus, tātad uh, apkopojot kvalitatīvos un kvantitatīvos aspektus. Tas varētu uh, būt uh, izvēlēts ņemot vērā varbūt tādu brīvu izvēli un jāsaprot, kur institūcija tad ir atbildīga par šādas analīzes veikšanu Eiropas sabiedrības labā. Un uh, reflecting on the appropriate ir arī uh, jābūt iespējai noslīpēt šo vērtējumu un saprast, vai tas ir atbilstīgs konkrētajā situācijā. One side you can have very large uh, references uh, which are used on a Var izmantot dažādas atsauces, ko izmanto attiecībā uz daudzajiem līgumiem, bet ja jums ir nepieciešams analizēt finanšu stabilitāti. Tad, eh, protams, ir jāizmanto ļoti liela kritērija paleta. Paldies! Vai vēl kāds vēlas te izteikties? Kāds vēlas uh, atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem? Vēl kāds no mūsu runātājiem? Um, oh. Yes, I'm not an expert in commodity, but just to... Es neesmu šeit um, tirdzniecības eksperts, bet uh, ja Eribor uh, tiek uh, aprēķināts katru kvartālu un pārējais laikā ir augsts risks, ka uh, šie rādītāji netiks uh, publiskoti. Uh, Tādēļ vajadzētu izveidot arī tādu ētikas kodeksu, runājot par obligātu pienesumu un varētu šeit runāt par likumdošanas iniciatīvu, runājot arī par šiem dalībniekiem panelī. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Es tikai gribēju atbildēt par ētikas kodeksu, par šiem principiem kādi principi ir nepieciešami, lai eh, administrators izstrādājot kritērijus eh, katru gadu varētu iesniegt šo eh, ētikas kodeksu, bet jāsaka, ka ētikas kodeks nav ticis grozīts katru gadu, un komisija šajās normās, runājot par e juridiski saistošu ētikas kodeksu, mēģināja šādu atsauci iekļaut. Un priekš eh, prezidentūra ir mēģinājusi to formulēt nedaudz savādāk, lai šo principu varētu īstenot, bet mēs, protams, arī rūpējamies par caurskatāmību. Paldies! EKR grupas vārtā Sampo Terho kungs lūdzu. Paldies! EKR grupas vārdā man ir jautājums eh, Dēvidam Raitam. Uh, Es ceru, ka viņš mūs dzird, jā, bet mums bija problēma ar savienojumu, saka priekšstādātais. Bija grūti eh, savienoties ar Madrīdi, tādēļ mēs jautājumus, kas ir adresēti, ai, uz ko uh, uzklausīsim vēlāk. Jā, bet man arī ir kaut kas cits sākāms, saka mm, Terho kungs, jā, grāfa kungam. Grāfa kungs, kā trešās valsts eh, pārstāvis no Šveices. Vai ir domāts uh, šeit uh, ko līdzīgu, tātad Šveicē ieviest uh, līdzīgu aptvērumu likumdošanu kā Eiropas Savienībā? Paldies, Grāfa kungs. Es, protams, nevaru izteikties Šveicas valdības vārdā. Es tieši neesmu atbildīgs par regulējumu uh, ieviešanu īstenošu, par to diskusijas ir bijušas, bet pašreiz netiek domāts par šāda veida likumdošanu un nav arī mm, viņiem padomā tādu likumdošanu par indeksiem ieviest. Paldies! We will come back to you for one. We... Mēs pie jums vēl atgriezīsimies tad, kad um, ar Josko izdevosies sazināties. Viegas kungs, lūdzu. Bom, uh, enfim, já percebemos a importância desses índices de preço. Es apzinos, cik svarīgi ir šie indeksi. Nesenie notikumi mums parāda, ka vēl aizvien ir daudz problēmu ar šo kritēriju manipulēšanu, piemēram, Portugālē ir parakstīti nolīgumi ar valsts uzņēmumiem un zaudējumi ir desmitiem miljardu eiro. Kā mēs varam uh, novērst šos pārkāpumus. Vajadzētu pirmkārt novērst interešu konfliktus, kas līdz ar indeksa mm, sarežģītību un vai lielo diskrētumu rada šādas situācijas. Un šajā sakarā domāju, ka skaidri jāsaprot tas, kā indeksiem lai tie būtu kvalitatīvi, ir jābūt vienkāršiem. Tā mēs domājam, lai gan nevienmēr tas ir izdarāms tik viegli. Un otrais jautājums. Šajo situācijā, kāda jūsu uh, manuprāt, ir iespēja piešķirt lielāku lomu valsts institūcijām, Eiropas Savienības institūcijām, taiskaitā, kam ir pieredze ar šiem jautājumiem, kas varētu izlēmīgāk rīkoties. Tā būtu eh, viena no izējām, tā būtu alternatīva, jo arī šiem kritērijiem ir publiska vērtība, tie tiek izmantoti publiskos tirgos varētu to neatiecināt uz visiem rādītājiem, bet uz atsevišķiem pamatrādītājiem, piemēram, attiecībā uz procentu likmēm vai, vai citiem, lai šie indeksi būtu uzticami un lai atrisinātu interešu konfliktu problēmu un varētu garantēt to kvalitāti. Vai tas bija domāts kādam runātājam atsevišķi? Kurš gribētu atbildēt uz šo jautājumu? Tātad par kritērijiem un uh, valsts lomu. ECB pārstāvs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais deputāti. Es domāju, ka valsts sektorā ir paveikts jau visai daudz, it sevišķi šajā nozarē. Pirmām kārtām uzraugi Mēs nebijām atbildīgi par attiecīgo laiku posmu, un tagad ir eh, izveidot šī struktūra, kam ir piešķirtas pilnvaras veikt eh, tādu piesardzīgu uzraudzību, bet netiek eh, tā tad uzņēmē darbība kā tāda izvērtēta. Un, uh, Jā, bija daudz skandālu, bija manipulācijas, un arī e, Eiropas centrālā banka ļoti aktīvi bija iesaistīta reformu procesu atbalstīšanā. Visi, eh, kas eh, uzstājās, runāja par dažādiem ziņojumiem un grupām, G20, Finanšu stabilitātes padome, BAS, JOSKO, uh, Mēs esam strādājuši pie šīm apmaiņas kritērijiem un mums ir jāpadomā par uh, labāku pakalpojumu sniegšanu, par metodoloģisku pieeju, kas tiek izmantot aprēķinot atsaucas un kritērijas. Mēs šo vēsti turpināsim nest tālāk aktīvi iesaistoties šajā darbā, kā mm, esot uh, reformu dzinēju spēkam, līdzdarbojoties tirgus dalībniekiem Eiropas Banku federācijai, er, Eribor 2 administratoram, lai varētu izveidot e, e, Eribor atsauci, kas ir balstīta uz uh, finanšu darījumiem. Paldies! Vai vēl kāds no runātājiem vēlas kaut ko piemetināt, lūdzu? Protams, eh, privātie uzņēmumi arī ir eh, veikuši savu darba daļu, eh, lai varētu padarīt šīs atsauces un indeksus caurskatāmākus. Un tiek domāts par atsaucēm un indeksiem, kas balstās tieši uz uh, transakciju darījumu skaitu un. Uh, protams, teorētiski ir iespējams nonākt tādā situācijā, kad var uh, izveidot šos indeksus, kas ir ļoti svarīgi, balstoties tieši uz darījumiem, ņemot vērā reālo situāciju finanšu tirgū, un tas ir svarīgi gan privātai industrijai, gan arī valsts sektoram kā tādam. Paldies! Filips Lamberts, zaļie lūdzu. Sveicināti. Man ir jautājums komisijai. Mēs gribētu, lai visi indeksi tiktu iekļauti šajā likumdošanā, bet varbūt ar tādu divu uh, sliežu, divu ceļu pieeju, lai mēs varētu runāt arī par uh, striktāku režīmu attiecībā uz konkrētiem kritērijiem. Bet, uh, ja viens kritērijs nonāk no nekritiskās kategorijas kritiskajā, tad tas tiek arī uzraudzīts un kontrolēts. Gribētu dzirdēt jūsu redzējumu. Un tad jautājums gan komisijai, gan Eiropas centrālajai bankai. Ja tiek runāts par nevajadzīgu risku finanšu tirgos, uh, Eh, kriteriji citreiz tiek izmantoti neatbilstīgās operācijas. Libor tiek izmantots gandrīz vienmēr, pat tad, ja tas nav atbilstošs. Gribēju pavaicāt, kā mēs šo neatbilstību, iespējamo neatbilstību kriteriju izmantošanā varam izskaust, kā to atrunāt likumdošanā un mums jāparūpējas, lai šāda veida kriteriji tiktu izmantot tikai atbilstīgos gadījumos, nevis visu laiku. Ja tie tiek izmantoti neatbilstošās operācijās, kā mēs varam parūpēties par to, lai e, nerastos papildus risks. Un tagad e, jautājums Raita kungam, ja izdosies ar viņu savienoties proti par Forex manipulāciju iespējamo apmēru. Paldies! Raits kungs uz jautājumiem atbildēs vēlāk, bet tagad eh, komisijai vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Rieģējot uz jautājumu, kā šeit iekļaut atšķirīgus indeksus, ņemot vērā to, ka daži indeksi ir pakļauti tādam vieglākam režīmam. Mēs ar komisijas priekšlikumu tieši to vēlamies panākt. Mēs negribam teikt, ka tas viss ir pilnīgi ideāli un neko vairs nevar uzlabot, bet tiek piedāvāti horizontāli kritēriji un Runājot par kritiskajiem kritērijiem, šeit tiek piedāvāts spēcīgāks normas, arī runājot par uzraudzību uzraugiem no citām dalību valstīm. Un tāpat ir īpaši, uh, īpašas normas attiecībā uz tās augtajām, sauktajiem regulētajiem datu kritērijiem un. Mm ir īpaši uh, pielikumos arī minēti kritērija mērauklis šiem jaunajiem kritērijiem un tā tad uh, ir uh, jāparūpējas, lai atbilstošas normas atbilst konkrētiem kritēriju tipiem. Mēs tāpat uzskatām, ka visi kritēriji ir jāpārbauda valsts līmenī un jāuzrauga. Uh, bet ne visi kriteriji pakļauti identiskiem riskiem. Mēs negribam, lai regulējumā, likumdošanā būtu kaut kādi plankumi vai caurumi, kas varētu apgrūtināt eh, kriteriju izmantošanu. Un, protams, ir eh, manipulācijas skaits jāsamazina līdz minimumam. ja mēs runājam par vērtīgo metālu kritērijiem, par preču kritērijiem, finanšu instrumentu kritērijiem, ir jāizveido tāds ietvars, kas galvenokārt attiec uz kritērijiem, bet, protams, ir arī jāizstrādā proporcionālāks normas attiecībā uz konkrētiem šo kritēriju tipiem. Paldies! ECB? Ja, labi. Paldies priekšsēdētāji, godātais deputātu kungs. No savas puses es teiktu, kopš 2013. gada sākuma mēs, kā centrālā banka, es arī iesaistījos šajā darbā BS laikā. Mēs pat sagatavojām ziņojumu, ar kuru var iepazīties bankas tīmekļa vietnē tur tika runāts galvenokārt par izvēles iespējām. Un tas ir tieši tas, ko jūs teicāt. Tas mums ir ārkārtīgi svarīgi, proti, ka tirgus dalībnieki, ekonomiskie aģenti, NVO var izvēlēties uh, atšķirīgas indeksus, kritērijus ņemot vērā tos, kas eh, vislabāk atbilst viņu vajadzībām. Ir jābūt tādai plašai gammai, no kuras izvēlēties, lai eh, šo indeksu izmantotāji varētu izmantot eh, tos indeksus, kas viņiem konkrētā brīdī ir visnepieciešamākie un visatbilstošākie. Un jūs arī uh, Pilnīgi pareizi pateicāt, ka mēs te varam runāt par um, procentu līkmju kritērijiem, ka tie tiek izmantot pilnīgi visur bez uh, izšķiršanas, uh, neņemot vērā to, ka indeksiem ir atšķirīgs riska līmenis, piemēram, runājot par kredīt um, indeksiem un tā tālāk. Un Tieši tādēļ ir jāsaprot, kāda cena tiek maksājama par atsevišķiem līgumiem. Šāds domāšanas veids tika izmantots, kad tika sagatavots finanšu stabilitātes padomas ziņojums, un abi uzra, un uzraugi, kā arī Eiropas centrālā banka strādāja pie tā, lai tirgus dalībnieki varētu izmantot uh, daudzkārtēju, daudzveidīgu likmju pieeju. Mums jau ir uh, doma par šo ioniju, tā tad uh, gandrīz bez riska kritērija, bet ir arī kritērija, kas ir saistīta ar augstāku risku, tādu kā, piemēram, Eiribor. To, uh, ensure the stability mums vajadzētu parūpēties, eh, lai eh, šīs atsauces būtu gana stabilas. Eh, un, protams, mums ir jāizstāv arī mūsu klientu intereses. Bet komisijai varbūt vajadzētu par to runāt un gribēju uzsvērt, ka mēs, nu, darām kaut ko tādu, kas nes taustāms ieguvumus, tiek piedāvāta izvēle un e, iestādēm ir jāprūpējas par patērētāju aizsardzību. Paldies. Paldies, vai varētu arī saņemt atbildi no komisijas, lūdzu? Yes, my apologies for not uh, addressing your second. Jā, atvainojiet, ka neesmu atbildējis otru jautājumu. Komisija piekrīt jums, ka ļoti svarīgi ir izsināt šo jautājumu par to, ka nu, etalonu atbilstība būtu jāizvērtē, jo īpaši, kad tie tiek izmantot. That's why we have in our proposal article 18 on the... Mūsu galvenolīgumos tādēļ arī ir Šīs nosacījums, tātad, kad ir līgums ar klientu attiecībā uz etalonu, tad arī ir jāizvērtē klienta zināšanas attiecībā uz konkrēto etalonu. Šo kritēriju jāņem vērā arī finanšu situāciju mērķi. Un vai attiecīgais kritērijs tam ir piemērots, un ja izvērtējuma rezultātā uh, kontrols iestāde uzskata, ka etalons nav atbilstīgs, tad ir jābrīdina rakstiski eh, patērētājs, lai patērētājs tad arī varētu lemt, vai viņam parakstīt vai neparakstīt līgumu gadījumā, ja šīs attiecīgais etalons nav tam piemērots. Un esam mēģinājuši risināt šo jautājumu, kam šis priekšlikumā. Thank you. Now we'll give the floor to the rapporteur, Cora. Tagad vārds referendam. Thank you, Mr. Chair. Uh, Paldies, daudz jautājumu jau ir uzdoti. Es vēlētos atgriezties pie jautājuma, ko uzdeva Fernandes kungs par um, šo etalonai kritēriju kritiskumu. Sata kungs piemēram, arī runāja par šo kritisko aspektu, par to, kā var izmērtēt kvantitatīvo slieksni un gadījumā, ko darīt, ja šie etaloni pārsniedz šo slieksni. Jūs arī teicāt, ka ECB vēlas iestāties par elastīgāku kritiskuma definīciju, balstoties uz finanšu stabilitātes apsvērumiem. Varbūt jūs varētu izteikties nedaudz detalizētāk, ko jūs gribētu redzēt, uh, kam būtu jānotiek ar kvantitīvo slieksni, un varbūt detalizētāk jūs varētu pateikt, kuri specifiskie kvantitīvi <laughs> kritēriji būtu jāiekļauj. kādas arī, kā būtu jārīkojas atbildīgām iestādēm. Un vēl viens jautājums Sībalkungam. Jūs norādījāt uz to, ka etaloni, kas tiek izmantot, lai varētu izvērtēt investīciju fondu rezultātu, kā tie nebūtu jāiekļauj šīs regulas aptvērumā. Bet gribētu runāt par šādu etalonu, kā tad ir ar interešu konfliktiem un iespēju to visu izvērtēt. So, who is our Sata? Yes, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Tas, kādēļ mēs uzskatām, ka slēgšana izmantošana Bet labākais veids. Tad runājot par tirgiem, uz ko attiec šie sliekšņi, tie ir ļoti grūti izmērami, ja mēs runājam par darījumu o, apjomu. Dažos gadījumos ir iespēja Eh, etalonu eh, piegādātājiem arī apiet šo slieksni un iestādēm, tad nav iespēja izmantot kvalitatīvus pasākumus. Tas ir jādara, ņemot vērā attiecīgi etalonā atbilstību. Šeit mēs nerunājam tikai par kopīgo apjomu, kas tiek piesaistīts indeksam, bet arī, piemēram, līgumu skaits. Mums ir svarīgi ne tikai zerēts uz šo apjomu, uh, apjomu lielumu, bet arī ņemot vērā mazumtirdzniecību, piemēram, un arī uh, hipotekāros kredītus, un šie iemesli ļoti būtiski. Jāņem vērā tikai kvalitatīvi kritēriji Mums ir jāpieturas pie kvalitatīvas definīcijas, runājam par finanšu stabilitāti un arī to um, šīs uh, kritiskā pieeja jāņem vērā. Šis ir mūsu pēclabākais veids, kā šo risināt. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, Mēs mēģinam kvantificēt kvalitatīvus jautājumus un iespējams, ka tas ir sarežģīti ar ekonomistiem papildinot, ko teica Sata kungs. Vēl daži citi pasākumi, piemēram, ņemot vērā, izvērtējot, cik svarīgs ir indeks specifiskai valstī. Cik svarīgi tātad ekonomiskā aktivitāšu apjomā, līgumu skaitā, cik svarīga ir šī indeksa loma specifiskā valstī. Iespējams, ka atsevišķās situācijās uh, pat ja indeks netiek ļoti plaši izmantots, bet tas var rādīt arī finanšu stabilitātes problēmas un uh, tad arī izplatīties tālāk Eiropas Savienībā tad mēs arī varam raudzīties uz līgumu veidiem, kādi lī, kādos līgumos tiek izmantotas references, domājot par to, vai atsevišķas references, piemēram, tiek izmantotas eh, tad, eh, profesionālās institūcijās, eh, izmantot vairāk aģenti un mazāk, ne, mazāk nekā gala patērētāji Un tad arī šī saikne starp visu finanšu sistēmas stabilitāti un saikni ar šo specifisko referenci. Arī jāpiekrītu satakungam, arī līguma apjoms šeit ir svarīgs, bet eh, tad šie papildus indikātori. Tas sniegtu tik kvalitatīvu izvērtējumu. kas būtu vērīgs visiem. Ja jūs pārsniedzat kritisko līmeni, ja iet zemāk, tad ir uh, uh elast, būt elastīgāks tiesības atvers, bet no tā vēlamies izvairīties. Paldies, otrs jautājums Zībelkungam. Paldies referentkungam par jautājumu. Es neteikšu, ka šeit nav interešu konflikta iespējas, bet esam samazinājuši šīs iespējas. Ja mēs raugāmies uz indeksu gala patērētāju, jo īpaši mazumtirdzniecības sfērā, mēs arī redzam, ka aktīvi pārvaldības kompānijas uh, 55 tūkstoši uzcīt fondus, fondus Bieži vien tiek izmantots arī šie indeksi, lai arī salīdzinātu rezultātus un šo fondu darbību. Šajā gadījumā visi jūcīts uh, tiek kontrolēti. Uh, tas kontrolē ESMA nacionālās uh, regulatīvās iestādes, kā teica ievad vārdos. Tad jūcīts direktīva ir aktuālais, vadlīnijas ir atjaunināts. Tur ir daudz prasības par uh, caurspīdīgumu, kā pierādīt, ka izmantotais indeks atbilst mērķim, un jebkurā gadījumā regul regulātoram būs laiks un informācija. Uh, pieprasīt informāciju no pārvaldītāja par to, lai, par to ka in, izmantotais indeks ir atbilstīgs attiecīgajam produktam, piemērots. Piemēram, šis equity indeks tiek izmantots equity fondiem. Tālāk arī par rezultātu izmērīšanu. Pretēcīgiem gadījumiem, kas ir atrunāti šajā regulā Šis nav tas gadījums, kur tieši jūs ietekmējat uh, produkta cenu. Kā jau es to minēju iepriekš, jūs sits uh, fondi iegādātos uh, obligācijas, kas ir balstītas uz regulatīvām cenām, un tad tik salīdzināt cenas ar aktīvu vērtībām un indeksu. Uh, Tālāk interešu konflikts tiek mazināts, jo visi izmantotu tikai kritiskos indeksus, kritisko etalonu indeksus, kas ir reglamentēti, tiek izmantot reglamentējušie dati, tad, nu jā, šeit um, jau tas nevar radīt par sevi interešu konfliktus. Kopumā es teiktu, ka kombinējot ad, indeksa piemērojamību un regulatīvo indeksu izmantošanu. Es domāju, ka šādā veidā interešu konflikts tiek mazināts līdz minimumam. Un arī tad arī indeksa salīdzināšanu var veikt, lai izvērtētu rezultātus. Paldies! Thank you! Seems that now we have... Paldies! Tagad šķiet ir savienojums ar Madridi. Mr. Samputero for his question to the IOSCO secretary. Un tad mēs varam atgriezties pie Sampoterho kunga un viņa jautājumu. Paldies priekšsēdētāji. Ceru, ka Raitkungs mūs dzirda. Vai jūs varētu pastāstīt? kuras vēl jurisdikcijas bez Josko ir iecerušas ieviest specifisku likumdošanu pār kritērijiem ar šādu pat uh, eh, ietekmes sfēru kā Eiropas regulas. Vai jūs domājat, ka kāda jurisdikcija pasaulē ņemtu vērā trešās pasaules, eh, trešo valstu prasības, eh, kā to ir iecerējusi Eiropas komisija savā projektā. Raitkungs. Mr. Wright? Raita kungs. Can you hear us? Vai jūs mūs dzirdat? Seems Yes, you can, you can answer. Jūs varat tagad atbildēt. I do apologize uh, <coughs> for having. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos, kā man bija grūtības sekot debatēm. Can you hear me? Vai jūs mani dzirdat? Can hear you, but you can't. Es uh, dzirdu jūs, bet šķiet, ka jūs nedzirdat mani. Nē, mēs jūs dzirdam. Es jūs dzirdu. It's okay for us. Jūs varat runāt. Mēs visu dzirdam. We continue, um, uh, to the question, uh, Turpināšu. Jautājums par citām jurisdikcijām, kas plānotu juridiskus līdzekļus. Cik mēs zinām, tikai Japāna un Hongkonga plāno likumdošanas pasākums. Un nav domājams, ka viņu likumdošana būtu tikpat tālajoša kā Eiropas komisijas eh, teksta projekts. Tāpat izskanēja jautājums par trešo valstu režīmu. Priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Mums ir eh, piemērs par atvasinājumiem, kad savienotās valstis pieņēma noteikumus pirms Eiropas Savienības. Un tiek mēģināts savietot divas sistēmas, tas ir visai sarežģīti. Domāju, ka mūsu prāts būtu labs princips atzīt vienam otra kritērijus. Un svarīgi ir tas, ka mēs runājam tagad pirms problēmas kļūst tas pārrobežu sadarbībā mēs varam domāt par ekvivalentiem eh, vai substitūtiem, kā to sauc Savienotās valstis. Lamberta kungs uzdeva jautājumus par kritēriju lietošanu, un viņš arī norādīja būtisku lietu par eh, procentu likmju indeksiem FCP piedāvā duālu pieju, kur tiktu piedāvāts veidot Eiribor plus sistēmu. Tāpat alternatīva pieeja tiek piedāvāta citos gadījumos. Tie gan pagaidām ir pārejas noteikumi. Lambert kungs arī uzdeva jautājums par e, indeksu manipulāciju e, un e, summu. Tas varētu būt 5 triljoni dolāru dienā tirgus. Visi apzinās to, cik daudz izmeklēšanas darbību notiek šī tirgus manipulēšanas sakarām esmu pamanījis, ka vairākas finanšu institūcijas eh, rezervē ievērojams summas eh, šādām izmeklēšanas darbībām. Redzēsim, kādi būs izmeklēšana rezultāti nākotnē. Tālāk vairs nav dzirdams oriģināls. Connection, we're trying to improve next time. Okay. So we... Lūdzam atvainot mūs eh, par slikto skaņas kvalitāti. Mēs pāriesim tagad pie īsas brīvā mikrofona procedūras. Anna Līza Dotsa. Ļoti paldies, ļoti īsi. Ik viens runātājs sacīja, ka piekrīt iecerētajam likumdošanas gāram. Taču, lai nodrošinātu atbilstību, mums ir jāvienojas par to, kā tas darbosies praksē. Ir izskanējuši daudzi jautājumi pār šīs likumdošanas elementiem, un, manuprāt, mūsu diskusijā izpalika koncentrēšanās uz kult struktūras problēmu, ka patērētāji nesaņem pie taisnīgu izturēšanos un nekādas bāžas neizskanēja par to, ka tiktu neņemt vērā šie taisnīgie principi. Tāpēc atakungam, varbūt arī citiem gribētu jautāt, vai jūsuprāt piedāvātā likumdošanām neņem vērā kultūras jautājumu. Vai jūsuprāt vēl šeit ir iespēja papildināt tekstu, jo pastāv pietiekama griba izturēties taistīgi pret uh, klientiem? Paldies! Paldies priekšsēdētāji! Paldies par uzdoto jautājumu. Tad, kad mēs runājam par kritērijiem, ir svarīgi ņemt vērā divas lietas. Viena ir kritēriju um, izveidošana un otrkārt manipulācija. Uh, it happened and uh, it has to be prosecuted and it, it, it, it has to mums, mēs šobrīd strādājam pie kritērija dizaina, manuprāt, iecerētā likumdošana ir laba, bet dažkārt mēs sajaucam uh, kopā vairākas lietas. Tad, kad mēs runājam par transakciju datiem, tad šie dati varētu palīdzēt novērst manipulācijas, taču paši par sevi tie nav pietiekami. Nevisai likvīdos tirgos tie nebūs pārāk. Uh, konkrēti mums ir jānodrošina tas, kā likumdošana skar abus aspektus veidot eh, indeksus un kritērijus, kas ir izturīgāk pret manipulācijām, bet teorētiski tie nevar būt imūni pret manipulācijām, un tāpēc ir jānodrošina pāraudzība un uzraudzība. Tāpēc, manuprāt, šīs likuma projekts ir ļoti labs, un tas palīdzēs risināt tos jautājumus un grūtības, ar kurām mēs esam saskārušies kritēriju un indeksu sakarā. Protams, ar nosacījumu, ka tiek īstenots nepieciešamās kontrolas no pašu devēju puses, no administratoru puses, ka tās pastāv. Paldies! Turpina priekšsēdētājs. Papildināšu atbildi. Mūsu prāts ir arī vērojama uzlabāš, uzlabošanās no lietotāju puses. Mēs, kā lietotāji, varam būt pārsteigti par manipulācijām tirgū. Domāju, ka institucionālai investori daudz kritiskāk izturas pret šiem jautājumiem. Es gribēju to piebilst. Thank you. Any Mr. Wolf? Paldies, Wolfkungs. Jautājums eh, Davidam Raitam. Jūs sacījāt, ka tikai Japāna un Hongkonga skata likumdošanas iespējas, kas nebūtu tik stingras kā Eiropas Savienības likumdošana. Vai jūsuprāt, būtu iespējams tas, kā Eiropas likumdošana mazinātu konkurētspēju vai kaitētu e, uzņēmējiem, kas izmanto kriterijus Eiropā salīdzinot ar pārējo pasauli. Otrkārt, vai jūsuprāt ir vajadzīga vienota regula, kas palīdzētu visām institūcijām izveidot pasaules kritēriju regulu, un Eiropas noteikumi nebūtu nepieciešami, jo tādā veidā varētu nodrošināt konkurenci vienādu pasaulē. Paldies, Raita kungs! Mr. Wright.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 Eh, regulējumu pasaules līmenī. Mēs varam strādāt, eh, lai eh, konverģētu mūsu domāšanas veidu, bet nekas nav juridiski saistošs. G20 Bāzeles komiteja nekam no tā, ko mēs darām, ir likuma spēks, un mēs šeit neko nevaram mainīt, un nedomāju, ka varēsim to darīt tuvākā nākotnē. Mums ir jārīkojas realistiski, jāapzinās, ka principus varam izveidot globālā līmenī un cerēt, ka tie tiks piemēroti un īstenoti. Protams, šis paliek katras jurisdikcijas ietvarā. Par Eiropas noteikumiem, jeb nākotnes noteikumiem Eiropā runājot Eh, spriedums izteikt būtu pāragri, jo debatas vēl nav beigušās, un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 Paldies priekšsēdētāji. Ļoti īsi es gribu pateikties visiem uzklausīšanas dalībniekiem, visiem kolēģiem, it īpaši runātājiem par viņu pausto viedokli, pārsniegtajām atbildēm uz jautājumiem. Politika nozīmē izdarīt izvēli, un ir kļuvis skaidrs, ka ļoti daudzas izvēles būs jāizdara tuvāko nedēļu laikā, gan man, gan ēnu referentiem. Mēs vēl domājam par to, kas ir kritisks, un kritiskā defini vārds kritisks definīcija jau pat ir kritiska. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Mēs e, varam tagad gaidīt globālus kritērijus, globālu pārvaldību un Eiropas regulu Bet pa to laiku mēs varam darbu turpināt, un paldies visiem runātājiem, Deividam Raitam, Hartmatam Grāfam, Robertam Skāfe, Robertam Zīvelam un Pieram Mario Sata. Paldies par jūsu uzstāšanos, un tagad mēs varam uz 15 minūtēm sēdi pārtraukt, un turpinām darbu pulksten piecos, kad uzklausīsim komisāri Vestegārdi. Paldies!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 Merci Paolo.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 Astotais darba kārtības punkts - viedokļu apmaiņa ar Margaritu Vēstageru, mūsu konkurences komisāri. Gribēju viņu silti sveikt mūsu vidū. Man ir ļoti liels gandarījums, ka viņa ir atsaukusies uz mūsu aicinājumu ierasties uz pirmo viedokļu apmaiņu ekon komitejā. Pēc savas uzklausīšanas Vestergārs kundze un arī pirms tam jau darīja mums zinām, ka viņa vēlētos labprāt regulāri ierasties pie mums. Uh, un ir arī ekon konkurences darba grupa, kas uh, pēta kārtās ES konkurētspējas noteikumu ieviešanu, kā arī strateģiskas lietas, ņemot vērā konkurences spēlēmo lomu mūsu politikās. Tādēļ mēs ar lielu prieku šodien uzņemam Vesterhāgers kundzi. Mēs pat tiešām a, pilnībā izmantosim to, ka jūs vēlaties regulāri e, mūs informēt par paveikto. Un, protams, tādā veidā var arī uh, piešķirt skaļāku, pārliecinošāku balsi arī mūsu pilsoņiem. Lielas paldies, ka ieradāties. Pirmā viedokļu apmaiņa eh, ir organizēta, lai varētu diskutēt par kādu ļoti svarīgu jautājumu, proti attiecī, at, sasaistē starp uh, konkurences noteikumiem, valsts atbalsta noteikumiem uh, un uh, bankām sniegto palīdzību. Jā, šīs debates uh, notiek īstajā brīdī, un es, protams, domāju, ka kolēģi uzdos citus svarīgus, aktuālus jautājumus. Mēs Zinām, ka ir ļoti daudz jautājumu, kas tieši mūsu sabiedrībai šķiet ārkārtīgi aktuāli. Es, protams, saprotu, ka komisārs kundze tiem pieskārsies un varēs par tiem diskutēt ar mūsu kolēģiem. Pirmām kārtām došu vārdu komisārs kundzēm, nu, kundzei uz kādām desmit minūtēm, tad būs piecu minūšu jautājumu atbilžu kārt, iespējams ar turpinājumu Tagad eh, pirmā uzstāsies komisāra Margarita. Paldies, ka ieradāties. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs, par šo sirsnīgo uzņemšanu. Es patiešām ar nepacietīgi gaidīju uzaicinājumu ierasties jūsu sanāksmē pirmo reizi komisārs kārtā. Es ceru, ka šī būs tikai pirmā tikšanās no ļoti daudzām, kas mums ir paredzētas šajā sasaukuma laikā. Es domāju, ka mums ir kopīgas saistības sadarboties pēc iespējas ciešāk, lai varētu uzlabot konkurenci, konkurēt spēju mūsu pilsētā pilsoņu un uzņēmumu labā. Es raugos uz priekšu, saprotu, ka mums ir daudz svarīgi izaicinājumu. Protams, ir citi jautājumi ārpus banku noturības testiem, valsts atbalsta, banku glābšanas un tā tālāk un lūdzu uh, atavainojiet, aizbildiniet mani, es nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar man piešķirto portfeli, bet mēģināšu uh, nosekt vairumu jautājumu. Pirmām kārtām par banku sektoru un noturības testu mm, iznākumu ir jāapzinās, Šīs nav laiks uh, ieslīgt pašapmierinātībā. Mēs jau tomēr esam nogājuši garu ceļu. Mēs redzam, ka banku sistēma jau sāk iegūt konkrētas aprises, kļūt aizvien stabilāka. Un es saprotu, ka MVU uh, sūdzēsies, teiks, ka viņi nevar uh, piekļūt kapitālam, kas ir nepieciešams uzņēmē darbības veikšanai. Ļoti daudz, kas ir jādara, bet mēs jau esam uh, šo arhitektūru būvi sākuši celt. Ja mēs runājam par banku savienības uh, celšanu, um, Eiropas eh, Investīcija bankas un ECB bankas noturības testa rezultāti tika publicēti, un eh, šis bija ļoti caurskatāms pasākums, caurskatām procedūra, tika publiskotas bilances, un tas ir ļoti svarīgs priekšnosacījums, lai cilvēki atkal uh, uzdrošinātos bankās noguldīt naudu un lai būtu vairāk caurskatāmības. Pagājušajā nedēļā 4. novembrī ECB uzņēmās atbildību, lai kļūtu par vienīgo uzraugu, ņemot vērā banku sistēmas uh, uzraudzības uzdevumus un vienoto uzraudzības mehānismu. Tas uh, tiek ļoti augsts vērtēts un, protams, ir uh, daudz darāmā vēl, bet Jāsaka, ka mēs gan ilgāk par gadu gatavojāmies, lai izveidot vienoto uzraudzības mehānismu un lai tiktu veikti šie noturīguma testi. The resilience and balance sheets of the biggest bank in Mums bija jāizpēta, pateicoties stresa testiem, 130 bankās, cik šīs bankas ir izturīgas tātad krīzes gadījumā, cik tās ir noturīgas, un mēs varam teikt, ka visā visumā iznākumi ir iepriecinoši, ņemot vērā kapitāla piesaistīšanas pasākums, kas tika jau īstenoti. Uh, ko bankas īstenoja um, līdz uh, šī gada septembrim, tikai 13 bankas uh, astoņās dalību valstīs um, nevarēja uh, lielīties ar pilnīgi pietiekamu neto kapitālu. Te runājam par 6,5 miljardiem eiro, un tās ir visai maza apmēra bankas. Un jāsaka, ka daudzas bankas arī uh, ir piesaistījuši ļoti daudz kapitāla un e, Trūkstošais kapitāls ir jānosedz 6 līdz 9 mēnešu laikā, kā to ir noteicis uzraugs. Tagad neviena no šīm bankām nav pieprasījusi valsts atbalstu. Neviena no bankām, kam bija kapitāla, nepietiekams kapitāls. Ja eh, bankas to darīs, nu tas gan nav uh, prognozējums, tad jāizmanto spēkā stāsies valsts atbalsta normas. Domāju, ka tie patiešām ir ļoti iepriecinoši rezultāti. Eh, tā tad neviena banka vēl joprojām nav pieprasījusi valsts atbalstu, lai nosaktu trūkstošo kapitālu. Pirms gada tika aktualizētas šīs valsts atbalsta normas, lai tās sasauktos ar galvenajiem principiem, galvenajiem stūrapmiņiem, uz kuriem būvēta banku savienība. Ja būs kapitāla trūkums, tad bankai pašai vajadzēs atrast trūkstošo finansējumu un nodokļu maksātāju nauda būs tikai pēdējā instance. Ja mēs runājam par valsts atbalstu, mēs turpināsim garantēt to, lai nodokļu maksātāju naudu tiktu izmantot pēc iespējas retāk, minimāli. Uh, Un e, kādēļ tas, protams, ir acīm redzam, mums ir jāaizsargā mūsu pilsoņu, dalību valstu budžeti, lai viņi neciestu no morālā kaitējuma, un, protams, bankām arī ir jāgarantē uh, harmonizēt spēles noteikumi un ir jāgarantē arī vienotā tirgus integritāte bankas, kurām būs nepieciešams valsts atbalsta, būs jārestruktūrē un tām būs arī jāsniedz aizdevumi reālajai tautsaimniecībai. Nu, varbūt banku sektors būs nedaudz garlaicīgāks, bet tam ir jākļūst stabilākam, tam ir jākalpo savam primārajam mērķim. Tāpat mēs ceram, ka mēs varēsim uh, morālo kaitējumu padarīt pēc iespējas mazāku, un nu, tieši to mēs arī vēlējāmies uh, panākt. Jūs varat man piekrist, pateicoties valsts atbalsta kontrolēji, restruktūrējot un glābjot bankas, mēs domājam par uh, Eh, spēcīgāku likumdošanas ietvaru, līdz ar to banku sektors ir kļūst izturīgāks un galvenokārt domā par uh, savu galveno primāro mērķi, proti uh, naudas finansējumu injekciju tur, kur tas ir nepieciešams visvairāk, proti reālajā tautsemniecībā ekonomikā. Jā, mēs neesam izskauduši visus izaicinājumus un ir. Um, jāgarantē tas, lai cilvēki uzņēmumu atkal uzticētos uz banku sektoram. Tas, protams, šī uzticība vēl joprojām nav pilnībā atvē, atjaunota. Es ceru, ka pēc stresa testa noslēgšanas cilvēki tomēr atradīs sevī šo zaudēto uzticību. Kā teicu sākumā, mēs nevaram uh, priecāties par sasniegto, ieslīgt pašapmierinātībā, ir ārkārtīgi eh, daudz vēl jādara arī fiskālās sistēmas uzlabošanā, bet mums ir jāparūpēs, lai šie vājākie ķēdes posmi tiktu eh, izslēgti no ķēdes, tādā veidā uzlabojot tautsēmniecības attīstību. Un domāju, ka jūs varat man piekrist, veselīgs, stabils banku sektors ir panākuma ķīla stabilai tautsēmniecībai. Tas mums patiešām ir nepieciešams. Ir jābūt spēcīgai banku nozarei, tai ir jāspēlē sava loma uh, Eiropas tautsēmniecības mehānismā. Jā, protams, būs vēl jāspēr citi soļi, pirms mēs to visu sasniegsim sasniegsim. Eiropas Savienības regulējošais ietvers ir kļuvis tāds daudz stingrāks, robustāks, un mums ir jāparūpējas, lai visi uh, Uh, lai visas skrūvītes darbotos, lai šis mehānisms būtu tāds labi ieaļots un kalpotu uh, savai um, lomai. Un mēs patiešām gribam pierādīt mūsu nodokļu maksātājiem, ka viņu raizes mums nav vienaldzīgas, mēs par to domājam, lai būtu šīs bankas, lai banku sistēma Eiropas Savienībā būtu patiešām uzticama. Es domāju, ka mēs esam ļoti daudz ko sasnieguši, ir ļoti labi, ka pagaidām neviena banka vēl nav lūgusi valsts atbalstu, un tas bija arī īstenībā viens no galvenajiem vēstījumiem, ko gribēju jums šodien paust. Paldies! Paldies, komisāras kundze. Tagad došu vārdu uh, runātājiem pirmām kārtām politisko grupu vārdā Markus Ferbers, kas ir konkurences darba grupas priekšsēdētājs. Lūdzu, paldies, priekšsēdētāji, godātā, cienītā komisāras kundze, Eh, jūs jau teicāt, eh, ka pagātnē bija daudz banku institūciju, kam eh, bija nepieciešams valsts atbalsts, lai tās nebankrotētu, un jūsu priekšgājēji veica tādu visaptvarošu izvērtējumu, ka ir konkrēti gadījumi, kad valsts atbalstu ir iespējams sniegt. Uh, atsevišķu scenāriju īstenošanās gadījumā, piemēram, mēģinot sekt deficītu. Jāsaka, ka bija bankas, kas e, šajā izvērtējumā uh, izskatījās visai slikti, ņemot vērā to, ka tās jau bija saņēmušas valsts atbalstu. Bet kādēļ jūs esat tik pārliecināta, ka tagad situācija uzlabosies un kad mēs atkal atgriezīsimies normālajā status quo pie tādas banku sistēmas, ko nesubsidē mūsu nodokļu maksātāji? Un otrs jautājums. Jā, Luksemburgas lielhercogiste šīs nodokļu vienošanās eh, saskaņā ar komisijas informāciju nav nekāds atsevišķs gadījums. Īstenībā šādas vienošanās, šādi darījumi ir notikuši, un Luksemburga nebūtu nav vienīgā valsts Es gribēju pavaicāt, ko darīs komisija, ko darīsiet jūs kā konkurences komisāre, nu varbūt neskatoties uz šo atsevišķo gadījumu, lai vērstos pret uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Paldies! Paldies, atbildot uz pirmo jautājumu. Nu, kādēļ mēs varam cerēt, ka uh, situācija uzlabosies? tādēļ, ka mēs uh, mainījām normas un ir daudzas, va, ir vairākas valsts, kurās nodokļu maksātāji jūta, ka viņiem ir uh, jābažo kabatā un jāsadz uh, šie parādi. Citās valstīs tie bija um, paši uh, Uh, vainīgie, kas bija iedzīvošies parādos, kas uh, nosedza šo deficītu, bija dalībvalsts, kurās ekonomiskās situācija bija ārkārtīgi sarežģīta, Slovenija, Spānija un citas dalību valstis, uh, Dānija arī, un pēc jauno noteikumu stāšanās spēkā, kas attiec uz valsts atbalstu sniegšanu bankām, uh, līdz jaunās direktīvas uh, spēkā stāšanās brīdim mums bija šis pārējais laiks un ir jāsaprot, ja tiek izmantots valsts finansējums uh, banku glābšanai, tas notiek pēc uh, tam, kad ir izmantots šis uh, glābšanas mehānisms, bet uh, ir notikušas pavisam uh, būtiskas pārmaiņas, noteikumi ir kļuvuši skaidrāki, un gada laikā esam piedzīvojuši patiešām uzlabojums, un runājot par bilancēm, dinamiskajām bilancēm, te arī ir vērojami uzlabojami Un pirms gada situācija bija atšķirīga, bankas ir uzņemšās patiešām lielu atbildības daļu, lai varētu piesaistīt nepieciešamo kapitālu. Ņemot vērā padomes un parlamenta uh, pacelto nastu, lai varētu parūpēties par uh, BRD ieviešanu, mēs patiešām varam uh, nomierināt savus uh, nodokļu maksātājs tālāk par laks līks, jeb eh, šo noplūdu par darījumiem Luksemburgā. Ir četri gadījumi, viens īrijā, viens Nīderlandē un divi Luksemburgā. Šķiet, jūs būsiet informēti, ka vienošanās par nodokļiem nav uh, nelikumīga. Mums vienkārši ir uh, jāprecizē, kādu lēmumu ir pieņēmuši nodokļu iestādes dalību valstīs uh, atsevišķos gadījumos, jo tās pašas tad var lemt, vai kon konkurēt spēja ir tikusi deformēta, vai uh, šeit uh, ir jāievēro tātad normas par valsts atbalstu. Ja mēs vēlamies eh, šo situāciju pētīt pamatīgāk, tad mums ir jāsaprot, eh, uz kādu pamatu mēs balstāmies. Paldies, Līdz Ferērūdzu. Paldies, paldies eh, komisārs kundzei par šo prezentāciju. Mani interesē banku uzraudzības un glābšanas jautājumi. Uh, Es gribēju uh, uzdot ko citu, jo par to jūs iztaujāja jau um, uzklausīšanas laikā, bet uh, runājot par konkurētspējas, uh, konkurences deformācijām, ņemot vērā nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Otrajā savas atbildes daļā jūs teicāt, ka ir šie četri gadījumi. Bet mēs taču visi esam informēti par to, kas īsti notiek. Tagad mūsu rīcībā ir vairāk informācijas, vairāk detaļu. Nu, tas ir vienkārši šokējoši, kad jūs runājat par 300 eh, multinacionāliem uzņēmumiem, kas ved ar dalību valstīm sarunas. Vai jums šķiet, ka jūsu rīcībā ir visi legālie likumdošanas instrumenti, lai cīnītos pret šādu plaši ieviestu praksi, jo pilsoņiem Tas šķiet visai dīvaini, ka mēs te runājam par konkurences detaļām, bet īstenībā ir eh, tik daudz valsts atbalsta, kas ir apšaubāms, ņemot vērā arī izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Gribēju teikt sekojošo. Vai Jums šķiet, ka pateicoties konkurences instrumentiem, jūs esat gatava veiksmīgi cīnīties pret šādiem regulāriem konkurences pārkāpumiem. Vai jums ir nepieciešamas kaut kādas uh, politiskas radikālas pārmaiņas, lai šos jautājumus risinātu? Nu, jo, protams, to no politikas pilnībā nodalīt neizdosies. Jūs teicāt, jā, nav laika pašapmierinātībai, bet vai komisija ir gatava doties pirmajās rindās šajā cīņā, lai panāktu to, ka viss notiek daudz, daudz godīgāk un atklātāk? Paldies! Well, I'm, I'm always, you know, inclined to do... Ziniet, vienmēr esmu gatava darīt kaut ko radikālu, jo tās ir mans partijas nosaukums. Uh, Dažkārt ir šeit neskaidrība, jā, kad cilvēki runā par radikālismu. Es saprotu, ka ir arī briesmīgas lietas, un bieži vien ar to tiek uzreiz domāt uh, ekstrēmisms, bet radikālisms nozīmē arī, mm, nu, rakties līdz lietu saknēm, bet šeit ir divas debats. Viena pār valsts atbalstu un konkurences skrupļošanu. Te jāteic, ka jā, man ir šeit juridiskā kapacitāte rīkoties, jo nodokļa noteikumi, regulējums ir parasta praksa dalību valstīs, taču problēma ar šo sākas tad, kad dalību valsts pieņem to, ka specifisku kompāniju nodokļu maksātāji nodokļi tiek aprēķināti tādā veidā, kas neatbilst tirgus nosacījumiem. Tādējādi šī, šai kompānijai būs labvēlīgākā tieksme nekā citām kompānijām. Un tad ir valsts atbalsta jautājums, kā uh, nodokļa atbalsts. Un te mums ir juridiskā kapacitāte rīkoties un darīt kaut ko konkrēti, ja mēs varam pierādīt. Tādēļ es arī uzskatu, ka ļoti svarīgi uh, arī atrisināt uh, lietas, kas pašlaik tiek izskatītas, jo tad mums būs vairāk informācijas par praksi. Ja mēs runājam par nodokļu politikām kā tādām, piemēram, jūs visi zināt, ka kopējais konsolidētais uh, nodokļa pamats neviens nezināja, vai vispār uh, tas vēl dzīvo, bet nu, šis varbūt ir svarīgs. Uh, pirmais solis, un es tiešām ceru, ka dalība valstis un parlaments arī atdzīvinās šo priekšlikumu un domās par to, jo es domāju, ka šis solis būs ļoti svarīgs, lai būtu kopīgi konsolidētais uzņēmuma nodokļa pamats. Uh, lai varētu nodrošināt lielāku caurspīdīgumu un uzņēmumiem, kas nav iesaistīti agresīvā nodokļu plānošanā, arī šiem uzņēmumiem dzīve būs vieglāka, jo tad eh, viņiem būs zināms spēles noteikumi un eh, nevajadzēs tad arī eh, konsultēties ar nodokļu padomdevējiem pad, padom valstīs, kurā viņi strādā. Uh, varētu izvairīties no situācijām, kādas, eh, nu, par ko lasījām žurnālos pēdējo dienu laikā. Paldies! Mesečmit, tagad uh, eh, ekonziņotāja arī ziņ, pie ziņojuma par eh, konkurences politiku ziņojums, kas tiks izstrādīts janvāra beigās, 15. gada janvāra beigās. Paldies! tiešām vēlētos izmantot mūsu kopīgo uh, dzimto valodu. Tomēr uzdošu jautājumu angliski. Divi jautājumi. Neviens nesagaida, ka jūs tagad uh, analizēsiet padziļinātie uh, izmeklēšanas, kas pašlaik notiek. Bet, kad jūs teicat, ka vēlaties sadarboties ar starptautiskām organizācijām, trešām valstīm un tā tālāk tā joprojām, lai saņemtu pēc iespējas vairāk informāciju, lai tiešām padziļināt varētu izskatīt uh, izmeklēšanas, kas pašlaik notiek. Un tad ņemot vērā šīs saistības un esošās lietas, es gribētu zināt, eh, ko darīsiet, lai eh, ievērotu pienākumus, saistības, kādas uzņēmāties šīs komitejas priekšā, lai cīnītos pret uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas Luksemburgā un citviet. Ir situācija, kur vai nu mēs gaidām, kad Eiropas Savienības tiesa nāks klajā ar savu lēmumu spriedumu pār uh, šo Luksemburgas gadījumu, vai arī teikt, jā, nu informācija ir palaista. Un ir jārēģē. Es domāju, ka otrais variants ir parei, pareizais. Tagad ir jārēģē. Un arī uh, jāanalizē šīs esošās uh, lietas. Varbūt jūs varat tomēr komentēt. Otra lieta pavisam īsi. Valsts atbalsta noteikumi komitejā parlamentam ir ļoti aktuāli jautājumi. Daudzi bija ļoti priecīgi dzirdēt, uh, ka jūs paziņojāt, ka tiks izveidot jauni noteikumu klāsts šajā jomā, un te dalību valstīm būs vairāk atbildības, kā es saprotu, izstrādājot ieviešot schēmas bez sākotnējas ziņošanas komisijai. Tāpat laikā Komisija, zin, tātad pēc jūsu, inici, pēc jūsu iniciatīvas, tātad spēlēs, raudzīs uh, vienlīdzīgas spēles noteikumus iekšējā tirgu. Kā jūs nodrošināsiet, ka uh, būs šis līdzsvars starp dalībvalstu rīcību, valsts atbalstu un uh, konkurences izkropļošanu otras puses. Paldies! Lūdzu! Yes, as you say, this is. Paldies, jā, tiešām ir kārdinoši runāt dzimtajā valodā, jo tad varam būt precīzāki. Bet nu es arī atbildēšu angliski. Ļoti būtiski, manuprāt, ir nodrošināt sadarbību starp maniem dienestiem un dalību valstīm. Mēs redzam, ka sadarbība uzlabojas. Dokumenti Informācija no Wikileaks tagad ir pieejama publiski, bet nu, tur nav viss varbūt nepieciešamā informācija, jo šī informācija ir no viena padomdevēja konsultanta kas strādā ar uzņēmumiem un kā uzņēmumu vēršas pie iestādēm. Mums ir nepieciešams vairāk informācijas no nacionālajām iestādēm par konkrētiem nodokļu noteikumiem, bet noteikti ņemsim vērā arī šo informāciju, jo, nu jā, informācija ir pieejama, tā ir publiska. Otra lieta. Ļoti delikātais līdzsvars tad ar valsts atbalstu modernizāciju. Kad mēs uh, eh, sniedzam dalību valstīm lielāku brīvības iespēju, šīm dalību valstīm to joprojām ir jāpiemēro valsts atbalsta noteikumi, bet arī visu laiku ir jāprasa. Un līdz ar to, es domāju, tas dalību valstīm piešķir arī atbildību, ka viņiem nav vairs jānāk un jāprasa. Viņiem paši ir jāpiemēr, jāievēro šie noteikumi, pieņemot jau savu pirmo lēmumu reformas viena no svarīgākajām daļām ir caurspīdīgums, lai dalība valstis lems par valsts atbalsta režīmu, piemēros noteikums, kā tas viss tiks publicēts, lai plašsaziņas līdzekļu pilsoņi arī redzēt, redzētu skaidru, kā tiek tērēt man nauda. Un tad eh, te mēs runājam par demokrātiskām debatēm, par to, kā valsts atbalsts eh, noteikumi tiek ievērota un kā um, tiek uh, tērēt nav dažādās dalību valstīs. Un es domāju, ka šeit reiz šis ir reformas svarīgākais elements. Te tiešām var notikt uh, sabiedriskās debats. To mēs arī redzējām šeit. Nu, varbūt, nu, te, jā, nebija, protams, vēlme Luksemburgas gadījumā padarīt visu caurspīdīgumu, bet mēs redzam, ka varam diskutēt par šiem delikātajiem jautājumiem. Lielas paldies! Rafa Nivenhuizen. Liberāli vairāk tagad. Uh, pārstāve. Tad, tad par pagaidu komitejas izveidi lai varētu izmeklēt uh, krāpniecību nodokļu jomā izvarīšanos no uh, nodokļiem, balstoties uz Luksemburgas gadījumu. Es domāju, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Ir jāizveido šāda komiteja. Es to atbalstu simtprocentīgi. Aicinu arī komisiju, tā skaitā arī konkurences komisāri, kas ir ar mums šodien, arī pievērst īpašu uzmanību šī jautājuma risināšanai. Neliels jautājums par rītdienas debatēm. Mēs bijām pārsteigti redzēt, ka pēkšņi tas vairs nav valsts atbalsta nodokļu jautājums. Varbūt Moskavisī kungs vēlāk to arī varēs minēt, bet nu. Jā, sveicu vēlreiz uh, komisāri šeit. Vēlos uzdot jautājumu par uh, konkurences ģenerāla direktorāta uh, lomu tad noregulējumu schēmā kur jums būs jāpārskatā banku restruktūrizēšana, plāni pavisam īsā laika termiņā. Šie Um, lēmumiem jābūt, protams, arī juridiski pamatotiem. Mums ir bāžas par to, vai jūsu ģenerāldirektorāts būs spējīgs arī veikt šos uzdevumus, ņemot vērā īsos laika termiņus, kādus specifiskus pasākums esat pieņēmusi un kādā veidā iekšējie procesi pre, proces un procedūras strādā konkurēts ģenerāldirektorātā, lai šis darbs noritētu raiti un lai tas notiktu efektīvi un laicīgi. Paldies! Uh, yes, I... Paldies. Man tikko informēja jā, par priekšlikumu izveidot īpašu komiteju un paredzēt arī lielāku aptverumu runāju tieši par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Tas ir, protams, veids, kā iegūt pilnīgu priekšstatu, jo es raudzīšos no konkurences viedokļa un tad ir tāds uh, vispārīgāks uh, uh, likumdošanas viedoklis. Šis ir arī viens no iemesliem, kādēļ es arī minēju uh, Uh, kopīgais konsolidētā uzņēmuma nodokļa pamātu, jo tas arī ietu šajā komitejas izveids virzienā. Nacionālajā parlamentā varbūt arī varētu spēlēt savu lomu šeit, jo, protams, šeit ir sadarbība nepieciešams starp nacionālo nodokļa politiku ko mēs šeit darām konkurences jomā un kā tas viss strādā Eiropas līmenī. Jo tā kā nodokļu jautājumos nepieciešama vienprātība, uh, un mēs varam prognozēt, cik ātri tas viss progresēs. Es nedomāju, ka manas prognozes būtu optimistiskākas par jūsējām. Es uzskatu, ka jā, to varētu darīt. Tā nav mana kompetence, protams, lemt, kā jūs organizējat savu darbu, bet es domāju, ka arī Nacionālajie parlamenti šeit varētu sniegt savu ieguldījumu. Otra lieta piekrītu arī tam, ka uh, DG Komp un arī es, mēs, mums arī būs savs vārds sakāms runājot par šiem noregulējumu, jo arī tur ir runa par valstu atbalstu, ko mēs darīsim. Tas atšķirsies no tā, ko darīs uh, vienotājs uzraudzības ie, mehānisms un iestādes, kas tur ir atbildīgas. Mums ir jārunās, jāanalizē specifiski valstu atbalsta jautājumi ilgtermiņa. Uh, dzīvot spēja un citi elementi. Nu, darīsim visu, lai mums būtu nepieciešams kompetences, uh, lai veiktu uzdevumu, jo es piekrītu, ka laika termiņi ir ļoti īsi. Uh, Bet es neesmu gan dzirdējusi, ka tā būtu bijusi ārkārtīgi liela problēma, tad, kad lietas bija daudz steidzamākas un kad krīze bija dziļākajā punktā, bet noteikti mēs prioritizēsim uh, resursus un, lai mums būtu arī zināšanas, rīkoties pēc iespējas ātrāk. Tas nozīmē arī, ka nepieciešama sadarbība ar um, vienoto noregulējumu mehānismu. Darīsim visu, tad, lai šis process būtu raids. Right Paldies. Un tagad uh, zaļo vārdā Demāzikungs. Čia. Um. Paldies. Arī par to, ka brīnišķīgi izrunājat man vārdu. Tiešām. No sirds. Kompliments. Tātad, nu, Junkera uh, šī uh, informācijas noplūda vai Luksemburgas informācijas noplūda, kā nu kurš vēlas to saukt, mēs redzam, ka jā, jūs sakāt varbūt, ka darbības, kas notika Luksemburgā, ir legāls, bet tā ir problēma, tas tiešām ir cīniski, tas ir šokējoši. Ja komisijas skaitļi, ka Eiropas Savienības dalība valsts zaudē vienu triljonu eiro gadā, tādēļ, ka netiek maksāti nodokļi. Un tas nodara kaitējumu veselības aprūpē, pamata infrastruktūrai un tā tālāk. Jūs sakāt, ka uh, Jūs strādājat pie šī konsolidētā uzņēmuma nodokļa bāzes, gribu uzsvērt, ka bez minimālās eh, nodokļa likmes attiecībā tas vēl varētu palielināt nodokļu konkurences. Trīs jautājumi pavisam konkrēti. Vispirms, vai tiesa, ka tad Luksemburgas eh, sadarbība ar komisiju ir uzlabojusies kopš Junkas Junkers vairs nav premjers. Ko jūs par to domājat? Otrakārt, ņemot vērā, ka kādā brīdī jums būs jālem par to, vai jūs uzsāksiet lietu par Luksemburgu un atbilstīgi Eiropas komisijas mm, noteikumiem, ka lēmumi tiek pieņemti kolektīvās atbildības vārdā, kā varēsiet nodrošināt, ka nav konflikta interešu no Junker puses. Vai jūs te īst, vai jūs te celsiet Ķīnas mūri, kā saka banķieri, kā to nodrošināt? Trešais jautājums. Ja tiek ierosināt lieta pret Luksemburgu, balstoties uz Amazon vai citiem uzņēmumiem, un ja jūs varat pierādīt, ka ir bijusi preferenciāla attieksme uh, pret šiem uzņēmiem, ja jūs uzsākat šo tiesvedību, tad vai jūs redzat, ka Junkers joprojām varēs ieņemt Eiropas komisijas priekšsēdētāju amatu? Es gribētu atbildēt, lai jūs šo jautājumu ar jā vai nē. Ja tas nav jums iespējams, tad alternatīvu piedāvājat. Tad, tad jūs. Uh, Jūs mums vajadzētu piedāvāt kādu dziesmu, Junkeram, vai tas būtu Es neko nenožēloju, vai kāda ir Aidīt Pjafa, vai ir laiks atvadīties, vai kā cits dziesmu, lūdzu atbild. Man ir jābrīdina, ka nē, es pati gan nedziedāšu, un tas būtu ļoti dīvaini. Es pirms Mums, protams, var būt dažādas izvērtējums par uh, to, kāda būs ietekme uh, šīm tiesību aktām par uzņēmumu nodokli. Es domāju, tas palīdzētu, un tas palīdzētu arī uzņēmumiem, kas nav iesaistīti nodokļu plānošanā, vienkārši maksā savus nodokļus, kas viņiem ir jāmaksā. Uh, nu, neiesaisti dažādas nodokļa juristus dažādās valstīs, lai nu, maksātu nodokļus pēc iespējas um, e, efektīvāk, viņiem izdevīgāk. Bet, nu, protams, šeit uh, viedokļi atšķiras. Jā, mēs redzam, kā ar Luksemburgu ir uzlabojusies sadarbība. Es nezinu, kādēļ. Tas ir tā, Bet esmu ļoti priecīga, ka tas notiek, jo tas padara mūsu darbu vienkāršāku nekā tas bija līdz šim. Tas pirmais jautājums. Otrais par to, ka tiktu uzsākts jauns tiesvedības. Līdz šim mēs esam pieņēmuši lēmums uh, uzsākt četras lietas pēc sākotnējas izmeklēšanas. Un divas no šīm četrām lietām ir publiskas, Trešā būs, trešais lēmums arī būs publisks pie dažām dienām. Raudzīsim, kāda bija sākuma izmeklēšana un kādēļ tas noveda pie šīm uh, saprātīgām šaubām, lai uzsāktu uz tiesvedību. Nu, es pat Tī neesmu piedzīvojis neko, kas sasietu manas rokas manā darbā, gluži pretēji tas, ko es esmu piedzīvojis, un es ceru, ka tas arī sniedz jums pareizo um, priekšstatu pēc uzklausīšanas. Man ir brīvas rokas un brīva iespēja darīt, ko es vēlos. Treškārt, es negribu šeit spekulēt, jo dažiem uzņēmumiem ir ļoti. Ļoti svarīgi zināt, kāda nodokļa jāmaksā. Problēma ir tad, ja eh, nodokļu noteikumi nav taisnīgi un tas eh, kropļo konkurence un ja tas eh, jau iebrauc valsts atbalsta jomā. Un šis jautājums ir ļoti svarīgs. Es pavadu ļoti maz laika, varbūt vispār nevienu laiku attiecībā uz konkrētām personām. Es, man ir jādara mans darbs. jo, ja mēs runājam par personām, tas grobļo ne tikai konkurence, bet arī debatas. Paldies. Raiman kungs, paldies. Esmu sastais runātājs, un te ir tā priekšrocība, ka es varu izteikties pēc iepriekšējiem runātājiem. Jūs sakāt, jā, kas notiks tagad, bet jūs nesniedzat tādu vispārīgu priekšstatu par to, ko darīsiet turpmāko piecu gadu laikā, un šis būs mans jautājums. Jūs sakāt. Ka Wikileaks, sniegtā informācija, jūs to ņemsiet vērā, jo es arī Vai esat iecerējusi uzsākt izmeklēšanas nākamo piecgadu laikā, vai formulēšu citādāk, jūsu mandāta beigās, vai jūs uzskatāt, ka Eiropas nodokļu sistēma um, izvairīšanās nodokļu maksāšanas būtu jākontrolē? Vai jūsu personālam pilnībā būtu jākontrolē šie nodokļu jautājumi? Vai šis ir jūsu politiskais mērķis? Jūs sakāt, ka atbalstāt kopīgo nodokļa uh, bāzi. Vai atbalstat uh, uh, katras valsts ziņošanu par uh, multinacionālo kompāniju nodokļu maksāšanu, vai arī šis ir jūsu darba mērķis turpmākajiem pieciem gadiem? Un jūs tā visai neskaidri atbildējāt par to, kā jūs vērtējat Junker kunga politiku, vai jūs politiskais mērķis ir tāds, ka šāda veida ka pēc pieciem, plā, pēc pieciem gadiem var šādi plāni par izvairīšanos nodokļu maksāšanas vairs nebūs iespējami. Paldies! Well, thank, thank you very much. Uh... Paldies! Domāju, kā jautājums pauž uzticību manam spējām, taču man vajadzētu kļūt, būt uh, mazliet eh, pazemīgākai, jo pēc tam, kad izskanēja eh, priekšlikumi no komisāra Semita un pēc, kad notika diskusijas padomē par nodokļu jautājumiem, nodokļu politiku, man paliek iespējas, ka ir grūti rast eh, vienprātību, lai virzītu tālāk nodokļu jautājumu. Un pat ja mēs apvienojam spēkus komisijā un parlamentā, vēl aizvien būs ļoti daudz darāmā, lai pārliecinātu dalību valstis, ka mums ir vajadzīgs, vajadzīga kopīga korporatīvo nodokļu likumdošana Eiropā. Šīs ir svarīgas debatas, un es nebūtu negribu no tām izvairīties. Bet tām nevajadzētu aizņemt visu skatuvi salīdzinājumā ar to, ko mēs darām šobrīd. Vispirms mums vajadzētu pabeigt skatīt iesāktās lietas, un pēc tam mēs varam daudz vairāk, labāk saprast, kas tad īsti notiek. Un ar gūto pieredzi lemt, ko darīt tālāk. Es to saku tāpēc, ka, manuprāt, ir svarīgi panākt rezultātus un nevis ķerties pie jebkā, ko mēs varam uzlikt uz papīra, bet ir jāstrādā struktūrētā veidā, tas nozīmē pabeigt iesāktās lietas un pēc tam mēs varam jau balstoties uz gūto pieredzi lemt, vai mēs sākam atvērt vēl citas lietas. Paldies! Paldies un tālāk! Nākošais runātājs eh, kolēģis Satarianupulos. Paldies priekšsēdētāju. Jūs runājāt par bankām. Jūs zināt, kādā situācijā sarežģītā ir Grieķijas tautas, un jūs zināt, ka trojka un valdība pārvalda kavētos banku aizdevumus ar šiem jautājumiem nodarbojoties, viņi strādā tikai lielajiem uzņēmumiem. Mazie uzņēmumi ir izslēgti no sistēmas un, eh, un ir nolēmti bankrotam. Jūs saprotat, ka tā ir ņirgāšanās, jo strādājošajiem šī problēma jau ir ilga. Sākot ar 2015. gadu cilvēki tiks izvesti no mājām, viņi savus mājokļus zaudēs. Un tas būs katastrofas sākums bankām Grieķijā un citur pamazām visu aprīs lielie uzņēmumi. Mēs uzskatām, ka šī konkurence ir noderīga tikai lielajiem. Sakot ar 15. Eh, gadu tiks 1. janvāri tiks eh, izlikt cilvēki no mājām. Ko jūs par to sakāt? Komisāri? Paldies! Es iepazinos ar stres testa rezultātiem. Un secinājums ir, ka banku sektors ir spēcīgāks nekā gadu iepriekš, ir iegūts daudz, ievērojams kapitāls, un tikai nelielam banku skaitam bija nepietiekams kapitāls. Neviena no bankām nepieprasīja valsts. Uh, balstu. Domāju, ka tas ir pozitīvi. Tas neko nemaina situācija ar atsevišķiem iedzīvotājiem un ģimenēm Grieķijā, bet kopumā ir veiksmīgāka un veselīgāka banku sistēma, kura pēc tam varēs palīdzēt atbalstīt vidējos un mazos uzņēmumus jo banku nozarei ir jābūt ar savu lomu reāli ekonomikā un jāpalīdz cilvēkiem finansēt uh, uzsākšanu, palīdzēt paplašināties un domāju, ka būs gaisma, ka tā jau ir gaisma tuneļa galā, lai gan šķiet, ka šobrīd situācija, šis, šis tunelis it īpaši jauniešiem liekas ļoti gārā. Paldies, nākošais runātājs no Tārtautas partijas. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par lietām, kas attiecas uz mums visiem un par to, ka jūs ļoti kodolīgi izsakāties, un manuprāt, fakts, ka daudzi no mums atgriežas pie nodokļu izvairīšanās jautājumi, apliecina to, ka mēs eh, apzināmies to netaisnīgumu sajūtu, ko izjūta Eiropas pilsoņi attiecībā uz nodokļu maksāšanu nomaksu, ka lielākiem uzņēmumiem ir iespējas maksāt eh, nodokļus aiz robežas un mazākā apjomā, un tas viņu prāt nav taisnīgi. Šie jautājumi mums būtu jārisina, un arī tas uh, ietilpst jūsu pēdējās iespējas komisijā risināt šos jautājumus, kas ir ļoti nozīmīgi Eiropas iedzīvotājiem. Bet es gribētu, un citēju jūs, informācija, kas ir nokļūst atklātībā, paldies, pateicoties žurnālistiem, nav pilnīgi, ir vajadzīgs vairāk informācijas, tā jūs teicāt. Es zinu, ka šajās schēmās ir pieminēta arī mana valsts, Nīderlande. Un lēmēji iestādes, nodokļu iestādes nesniedz šo informāciju ne jums, ne nacionālajiem parlamentiem. Es uh, uzskatu, ka šie četri gadījumi palīdzēs jums analizēt situāciju, bet, tie, bet tā būs ierobežota laikā, būs vēl citi gadījumi, un es baidos, ka jūs neņemsiet vērā realitāti, jo tiks izgudrotas jaunas schēmas. Šajā zālē daudz teiks, ka nodokļu noteikumi, ka tie viss cauri ir jāzina ikvienam. Es tam nevaru piekrist, taču atsevišķos noteikumos, gadījumos nacionālajiem parlamentiem un komisija ir jāzina, kas ir šajos nolēmumos, tie palīdzētu jums saprast notiekošo, un bez šīs zināšanas jūs nevarat piedāvāt konkrētu risinājumu situācijai. Vai tas palīdzētu jums darbā ar ar šiem nodokļu noteikumiem. Paldies, komisāri, lūdzu. Jā, tik tiešām šo nodokļu nolēmumu sakarā es saprotu, kāpēc šīs jautājums var tikt diskutēts, kā jau ik viens cits, un iespējams, ka seju pārāk pārāk tālu sakot, ka ikvienam nolēmumam ir jābūt e, ikvienam pieejamam. Nē, e, nē, jūs ne tā neteicāt, jo šeit ir konfidencialitāte un nu, paredzēta aizsardzība. Tā skaitā uzņēmē darbībai, taču mūsuprāt būtu noderīgi zināt šos nolēmumus kā tādus. Viens no iemesliem, kāpēc es ieteicu, ka nacionālajie parlamenti varētu būt būtiski partneri, ja Eiropas parlaments eh, iz, nolemj izveidot komiteju. Tādā gadījumā tā varētu būt vieta, kurā jūs varētu veidot līdztiesīgu un līdzsvarotu dialogu. Varbūt mēs varētu labāk stiprināt publiskās debatas pār nodokļu sistēmu, pār konkurenci, jo arī korporatīvās taks, no, korporatīvie nodokļi ir atšķirīgi un dažādās valstīs. Katrā ziņā šādu iniciatīvu es apsveiktu. Paldies! Sociāli, sociāli demokrātu vārdā nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! komisāri. Atzīšos, ka esmu jauns deputāts, attiecīgi man nav tik liels pieredzes kā kolēģiem daudziem, bet es neesmu naivs un gribētu uzdot dažus jautājumus, kuri būtu saprotami taiskaitā Eiropas līmenī un arī manā valstī Ungārijā. Es daudz esmu domājis par šo Luksemburgas noplūdes gadījumu. Un es nevēlos pārāk iedziļināties pagātnes notikumos, jo manā izpratnē vienkāršam Ungāram ir saprotams, kā daudz jaukāk ir maksāt nodokļus Luksemburgā nekā citur Eiropā. Tas ir izplatīts viedoklis un veselais saprāts. Un tagad ir jāapzinās tas, ka, piemēram, mans nodoms tuvāko četru vai četra pusgadu laikā ir tas, ka ne ra ir nevis meklēt poli, juridiskas atbildes par pagātni, bet politiskas atbildes par nākotni. Un izmēģinājumam esmu nosūtījis vairākas vēstules iepriekšējai komisijai, un atbilde vienmēr bija tāda, ka tādi ir noteikumi. Es gribētu zināt, ja sabiedrībā uzskata par kaut ko, ka tas nav labi, tad kāpēc mēs e, negrozām neko? Tāpat arī es e, no vairāk komisāru uzklausīšanām nopratu, ka Nodokļi varētu būt tā lieta, par ko lem valdības un Eiropas Savienībai šeit nekas nav saka, būtu sakāms. Un tas ir galvenais vēstījums, ko mēs gribētu, gribētu vēstīt. Domāju, ka mēs kopā parlaments, komisija un padomu varētu identificēt būtiskās reālās problēmas. Viena no tām, manuprāt, ir tā, ka nodokļu politika ir tik diferencēta Eiropas Savienībā, nosaukšu piemēru, pārtikai jūsu valstī PVN ir nulle, manā valstī 27%. Mēs neesam vienlīdzīgi. Domāju, ka vairāki jautājumi ir jādiskutē, bet pirmkārt es gribētu zināt, vai jūs varat uzņemties svarīgo lomu ne tikai mazinot korupciju, apziroties to, ka korupcija ir ne tikai uzņēmumu, bet arī valdības līmenī. No manas puses piezīme, ja vēlaties saīsināt, saņemt atbildi, tad jums vajadzētu saīsināt savu jautājumu. Es pilnībā respektēju jauno nepieredzējušu deputātu, jo es pat esmu nepieredzējusi komisāri. Manuprāt, juridiskas atbildes par pagātni varētu būt tilts, lai meklētu politiskas atbildes nākotnē, jo jūs kļūstat prātīgāki, jūs sākat apzināties, kā lietas darbojas, un tad, balstoties uz to, jūs varētu mainīt sabiedrības diskusiju un lietas kopumā, jo šim nolūkam mums ir nepieciešama spēcīga partnerība starp padomu parlamentu un komisiju. Jo mēs no konkurences viedokļa varam izdarīt to, ko mēs varam izdarīt bet pastāv arī nodokļu jautājumi, kuri būtu diskutējumi taiskaitā ar padomu nacionālajiem parlamentiem. Un šajā situācijā, kad e, kāda ir sabiedriskās debats, varētu panākt virzību un izvaiņas nodrošināt e, informācijas apmaiņu par, piemēram, ienākumiem, kas ir gūti citā, citā valstī, nevis tajā, kur gūstat nodokļus. Tas reiz jau tika darīts, pārmaiņas ir izdarītas. Un domāju, ka mums arī citām pārmaiņām ir nepieciešama labāka šī koalīcija. No tautas partijas tagad nākošais runātājs. Komisārio, <clears throat> Paldies, komisārai. Es ceru, ka nedā. Ceru, ka labi jūs atgriezīsies. Tad jautājums jūsu mm, dienests arī uzklausīja tērni uzņēmumu pārstāvis. Tas ir arī piemērs, kas norāda, kādā veidā Eiropas birokrātija iznīcina uzņēmums un uzveicina izaugsmu nodarbinātību. Atceramies, ka šī tērauda apsaules rūpnīca tika tad pārdot somiem, bet tad tika atgūta. Un uh, tad, tad uh, tikai kā pār, pārdot, tad, tad uh, kādai citai grupai, kas atlaida vairāk nekā simts cilvēkus. Un mēs redzam, ka mēs šeit arī piekāpjamies Azijas metāla apstrādes industrijai, kas izmanto savu dominējošo pozīciju atsauc uz vecām, eh, mums ir spēkā veci noteikumi. Nedēļ apakaļ strādnieks uh, uzklausīja arī jūs, ģenerāla direktorāta pārstāvis, gribētu zināt, vai ir kāds progress, jo vairākās simts Itālijas ģimenes sagaida atbildes no Eiropas, kas izskatās uh, absolūti neinteresētu viņu jautājumos, kas attiec tieši uz nodarbinātību. Komisāram, bitte. Paldies, tagad vārds komisārs kundzei lūdzu. Es ceru, jūs uh, uzzināsiet, ka viena no mūsu galvenajām nodarbēm ir uh, veicināt izaugsmi un uh, radīt jaunas darbvietas. Diemžēl, jā, dažreiz uzņēmumi cieš un tiek iznīcināts darbvietas, bet tad uzņēmums var arī atzimt kā Feniks no pelniem un radīt jaunu um, uzņēmumu citā nozarē. Kādi, e Risinājumi šeit tiek piedāvāti, piemēram, runājot par uzņēmumu apvienošanos, tagad pie tā tiek strādāts un es saprotu, tas ir radījis daudz personīgo traģēdiju un ceru, ka tiks atrast pietiekam laba risinājuma, lai neciest pēc uh, iespējas lielāks cilvēku skaits. Un uh, tas nav e, mūsu ģenerāla direkcijas kompetencē. Mēs darījām to, kas ir iespējams, ievēr, lai tiktu ievēroti konkurences noteikumi. Tagad uh, uzņēmums atrodas citā posmā. Es, protams, saprotu, ka uh, darba ņēmējiem šī rekonstrukcija darīja daudz problēmu. Paldies! Annelies Dots, sociāldemokrāta grupas vārdā lūdzu. Es gribēju jūs sirsnīgi sveikt eh, atpakaļ šajā komisijā. Uh, Vesterhāgers kundze, es, protams, gribu ar jums sadarboties pie ļoti daudziem jautājumiem, bet es gribu eh, runāt par šo saikni starp nodokļiem un izaugsmu konkurenci. Es ļoti uzmanīgi klausījos visās jūsu atbildēs, bet šķiet ir kādi jautājumi, kas joprojām nav atbildēti. Pirmām kārtām. 80 žurnālistiem vajadzēja vairāk par sešiem mēnešiem, lai beidzot uh, mm, izmeklētu, tātad, lai atklātu šo LuxLeaks skandālu, izskatās, ka komisijai nav pietiekami daudz detaļu. Diemžēl tā ļoti daudz informācijas saņem no preses pārstāvjiem nevis pati, pateicoties savām izmeklēšanām. Gribēju pavaicāt, kā jūs un jūsu dienests sadarbosies ar komisāru Moskoviči un viņa dienestiem, lai varētu strā, cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu. Otrkārt, ko jūs darīsiet, lai jūs un e, jūsu ģenerāla direkcija varētu atklāt e, ļaunprātīgu valsts atbalsta izmantošanu papildus e, tām lietām, kas jau ir konstatēts. Un tas ir ļoti fundamentāls jautājums. Jūs ļoti daudz runājāt par to, ka citreiz šeit šeit uh, eh, ir um, grūti nodalāms, kad ir bijis valsts atbalsts sniegšana un kad nē. Bet ir uzņēmumi, kur ir patiešām uh, gandrīz. Uh, nulles nodokļu likme, tas, protams, ir pret konkurēt spēju, tas nāk par ļaunu arī uzņēmumiem manā vēlēšana apgabalā. Daudz no viņiem cieši no krīzes, mazas kafejnīciņas, kas uh, noiet pa burbulu, jo tās nevar. Uh, konkurēt ar milzīgiem uzņēmumiem, plašu veikali, kas nevar eh, ko izturēt šajā sīvajā konkurences cīņā. Un es saku, ka tas jau patiešām no paša sākuma ir e, konkurēt nespējīgi. Es gribētu jūs lūgt šodien, jūs kā konkurences pārstāve, kā flagmanis, nāciet, sadarbojieties ar mums. Mums ir jāsaprot, ka tas ir ar konkurences saistīts jautājums, arī šis valsts atbalsts, kas citreiz netiek kā tāds atzīts un nozadara milzīgu kaitējumu visā Eiropai, sevišķiem VU. Paldies, komisārs kundze, lūdzu jums vārds. Viens no būtiskākajiem uh, Katalizatoriem, lai panāktu progresu, ir sadarbība ar dalību valstīm. Tieši šī iemesla dēļ mēs teicām, ka lūdzām dalību valstīm informāciju. Dažas, nu, tā maigi izsakoties, bija visai atturīgas. Mums vajadzēja lūgt, lai tiesa pieprasa šo informāciju mūsu vietā pat brīžiem. Paldies Dievam! situācija, uh, sadarbība ir uh, kopš tā brīža uzlabojusies, jo viņiem patiešām uh, ir interese, tā, tas ir arī viņa interesēs, lai dalību valstu iestādes sadarbotos. Nu, tas ir kaut kas taustāms, tad jūs saņemat informāciju. Uh, Jums, protams, uh, ir nepieciešama informācija bieži vien pirms masu medītāji tiek klāt, un ir šī nodokļu darba grupa. Jā, varbūt vajadzētu mainīt tās nosaukumu ļoti grūti izrunāt. Nodokļu darba grupa Tax Task Force sadarbojas ar uh, kom ģenerāldirekciju. direkciju Un tādā veidā ir iespējams apkopot ļoti daudz būtiskas informācijas, kas ir pieejama arī uh, citām manu dienestu daļām. Mums ir nepieciešami resursi tad, kad tas ir nepieciešams. Un tagad, jā, tas varbūt būs tā kaitinoši, bet ir jāspēr tādi struktūrēti soļi, lai mēs varētu būt uh, viedāki un tādas pašas kļūdas nepieļaut nākotnē. Par trešo gadījumu, par trešo lietu informācija būs pieejama jau šonedēļ, un uh, tas ir ļoti nozīmīgs uh, informācijas avots, ja šo atklāto izmeklēšanu varēs uh, komentēt uh, trešās puses, uh, tas patiešām būs ļoti vērtīgi un produktīvi. Es saprotu ka jūs esat noraizējušies un ir tāda nodokļu konkurence arī pilnīgi legālā veidā un ir nepieciešama vienba, vienbalsīga lēmuma pieņemšana, lai to mainītu Eiropas līmenī. Mums vēl ļoti daudz darba ir priekšā. Paldies! Denis Langens, ETP grupas vārdā, paldies! Sveicu jūs ar ievēlēšanu amatā! mēs jums, jūsos esam ieguldījuši nevien daudz uzticības, bet arī daudz cerību, un ņemot vērā jūsu politisko pieredzi, mēs ceram, ka jūs uh, Uh, aizstāvēsiet no konkurētspējas politiku. Jāsaka, ka mm, konkurētspēja nav tik populāra, kā tam vajadzētu būt sociālās tirgus ekonomikas apstākļos. Tādēļ daudz, kas ir atkarīgs tieši no jūsu deksmes. Es jau 20 gadus strādāju šajā komitejā un varbūt es varu arī atļauties pateikt, kas tad ir salaists grīstē. Gribēju pieminēt divus gadījumus, divus lēmumus, uh, kas nogāja greizi, eh, ņemot vērā jūsu priekšgājējs. Tātad komisāra atturīgā attieksme pret Google bija procedūra un Eiropas komisijai vajadzēja pieņemt lēmumu par tirgus varas ierobežošanu. Almūnija, diemžēl, to nespēja izdarīt. Nu, es neteikšu, kādu iemeslu dēļ tas notika. Mums jau jāraugās nākotnē. Otrām kārtām, kā parlaments tiks iesaistīts, veidojot eh, konkurēt spējas legālos aspektus. Jūs jau runājāt par valsts atbalsts sniegšanu. Es gribēju pavaicāt, vai ir kāda iespēja. Uh, Parlaments šajā darbā iesaistīta pateicoties koplēmumu procedūrai, runājot par legālo de minimis likumu ievērošanu, eksistences nodrošināšanu, lai mēs varētu pieņemt tādus uh, pamatlēmumus, kas varētu arī jūsu politiku padarīt tādu robustāku, spēcīgāku. Runājot par to, kas neizdevās, uh, šie skandalozie valsts atbalsta uh, gadījumi, piemēram, 500 miljoni Nūrburgas uh, ringa gadījumā. Komisijas prezidents 30. oktobrī dienu, tātad pēdējā diena savā amatā, viņš stāstīja uh, Eh, kādi ir jaunie argumenti, viņš tos atkārtoja, lai gan lēmums tika pieņemts jau 1. oktobrī. Es lūgtu, lai jūs ar saviem ekspertiem pārbaudītu šos jaunos argumentus un pārskatītu šo lēmumu vai pat padarītu to par neesošu, jo tas tika pieņemts eh, pa galvu, pa kaklu un tas nebija nekāds pozitīvais lēmums. Paldies! Paldies, komisārs kundze, jums vārds atbildēja. Mēs te runājam, nu, šķiet tie bija trīs atšķirīgi jautājumi, vismaz divi. Nevis divi, kā jūs teicāt, runājot par Nūrburgringu. Es neesmu gatava to pārskatīt, godīgi sakot. Otrakārt, Eiropas parlamenta iesaiste. Manuprāt, ir ļoti e, svarīgi e, sarunāties jau pirms kāda likumdošana tiek plānota. Mēs te runājam par de minimis standartiem attiecībā uz valsts atbalstu un e, šo izņēmumu, bet būs jauni. E, priekšnosacījumi, jaunas normas, jūs jau esat informēti par balto grāmatu. Es esmu gatava par to visu debatēt, un pirms tas viss vispār tiek nolikt uz papīra, protams, ir jādiskutē, lai mēs arī saprastu, par ko ir noraizējies parlaments, um, pirms mēs spēram tālākos soļus jaunas likumdošanas izstrādē. Jūs līgums pazīstat daudz, daudz, daudz labāk nekā es, pateicoties savai ilgadējai pieredzēji. Tādēļ jūs arī mm, eh, labāk pazīstat mm, normālo vienkāršo likumdošanas procedūru šajā kontekstā. Bet, protams, mums eh, vienam otra ir jāpazīst daudz labāk par Google gadījumu. Jā, ir ar katru lietu jāiepazīst detalizēti, un es um, gribu zināt, ko par to visu domā cilvēki, ko tas skar vistiešāk. Un ja mēs runājam par Google, risinājumiem Google gadījumā, protams, cilvēkiem ir savi viedokļi, viņi tos ir um, atspoguļojuši, un uh, Tie ir ļoti daudzšķautņaini un sarežģīti viedokļi, un Google piedāvātie risinājumi ir tādi paši, tādēļ man ir nepieciešams vairāk laika, lai lemtu par turpmākajiem soļiem, jo plašāks aptvērums, jo vairāk tajā ir iekļauts un jo ilgāk laiku tas prasīs. Mums ir jāatrod līdzsvars, ja mēs vēlamies, lai tas viss tiktu atrisināts vienā piegainā, tas prasīs ārkārtīgi daudz laika. Paldies! Paldies tagad sociāldemokrātu grupas vārdā Kofot kungs. Paldies! Gribēju arī sirsnīgi sveikt um, komisāra atkal šeit pēc ļoti veiksmīgās uzklausīšanas. Jūs teicāt, ka Eiropai ir ļoti svarīga šī godīgā un brīvā konkurence. Protams, neizbēgam man ir jāatgriež pie Lūks Līks gadījuma. Te ir ļoti daudz dažādu problēmu. Mēs jau te nerunājam tikai par Luksemburgu, bet arī par citām valstīm, par to, kā uh, atšķir šie nodokļi. Uh, valstīs. Ienākuma nodokļa 2012. gadā amerikāņu uzņēmumi ārvalstīs guva milzīgu peļņu, kas arī plūda caur Luksemburgu 95 miljārdi dolāri un tikai viens miljards tika samaksāts nodokļos. Nu 1,1% nodokļu no visas šīs milzīgās summas, visas šīs peļņas, ko amerikāņu uzņēmumi ieguva ārzemēs. Un šāda te izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir vērojama. Protams, eh, ir negodīga konkurence, tā pastāv MVU Mm, diemžēl nav šādas iespējas tikai 1% no peļņas samaksāt nodokļos, bet MVU ir reāli darbvietu radītāji Eiropā. Nu, mums šīs darbvietas ir vajadzīgas eh, ļoti akūti, tādēļ mums ir jāpalīdz MVU pašreizie konkurēcijas spējas nodokļu noteikumu ES, vai ar tiem ir gana, Valstis visas ir ieguvējis pateicoties eh, vienotajam tirgum brīvs, eh, brīva kapitāla pilsoņu darba spēka pārvietošanās. Tas ir vienotā tirgus princips, bet tagad dalība valstis vienu otras eh, nu, mēģina kaut ko izmānīt. Nu, tas nav pareizi. This indirect uh, Uh, uh, Mums jādomā par uh, stingrākiem noteikumiem attiecībā uz valsts atbalstu, jācīnās pret šīs nodokļu noplūdes. Vai parlaments ar komisiju varētu iz, veikt maksimālu spiedienu uz dalību valstīm, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Tas saistās ne tikai ar Luksemburgu, tas ir saistīts arī ar citām valstīm. Vai mēs varam vienoties politiskā līmenī, ka mēs šādai praksē pieliksim punktu, lai būtu godīga konkurences apstākļi visiem uzņēmiem bez izņēmuma? Paldies, tagad komisārs Kundze. Well, I, I can follow your, your... Es saprotu, protams, jūs sacīto, tas ir līdzīgi Dots kundzes sacītajam. Tas, par ko komentējāt, ko lūdzāt. Šeit ir divas debatas, kas bieži vien pārklājas, bet tās ir atšķirīgas par konkrētiem gadījumiem, tad, kur ir tad, tad, šie nodokļu nu, noteikumi, vai tie ir godīgi, vai tur ir konkurences problēmas. Šis jautājums ir ļoti svarīgs. Šeit mums ir konkrēti zināšanas, šeit mums ir konkrētas lietas, juridiskais pamats, tad mēs varam konkrēti rīkoties. Un ja mēs to varam paveikt, tad tas ir arī jāveic. Uh, Tas, kā mēs uzklausām uh, kompānijas, uh, attiecīgās dalību valsts, mēs visu pieņemam zināšanai, bet mums ir konkrēti jārīkojas un jautājums jāatrisina. Otra debata ir nodokļu konkurence. Mēs zinām, ka tā pastāv, esam gadu laikā arī pieņēmuši to kā faktu. Tad ir ne tikai. Um, juridiskie šie nodokļu noteikumi, kur uzņēmumi var izvēlēties augstu nodokļu valsti, zemu nodokļu valsti, bet ir arī valsts, kas uh, tad arī neveic šo agresīvo nodokļu plānošanu. Bet ir jāparedz vienoti noteikumi visiem, ir jāizmanto šīs konkrētais brīdis, lai varētu pātrināt debats par otru jautājumu, kas ir daudz delikātāks. Jo dalībvalstīm šeit jāpieņem politiski lēmumi. Un uh, padomē dalībvalstīm ir jāvienojas vienprātībā. Šeit jautājums nav tikai pār sadarbības starp komisiju un parlamentu, te ir arī nepieciešams sadarbība ar padomi, lai varētu mainīt uh, situāciju un pieņemtu vajadzīgo lēmumu. Paldies! Pēdējais jautājums. ETP. Okmērka kungs, liels paldies! Tiešām sveicu Dānijas kaimiņieni. Man ir divi jautājumi. Viens, kad mēs runājam par bankām. Mēs redzējām un redzēsim noteikti vēl. Aizvien vairāk bankām būs uh, nepieciešama rekapitalizācija. Valsts, jā, valsts par to maksāt, var par to maksāt, bet naudu nu, maksātājiem ir arī šī nauda jāatgriež. Kā mēs varam to nodrošināt? Lai valstis nākotnē varētu rekapitalizēt bankas un dabūt naudu atpakaļ. Un tad tas pārsteidz arī mani, kad runāja par valsts atbalstu. Tāpat laikā lasām to, kas ir noticis Luksemburgā, kur ir zemākas nodokļu likmes. Taču mēs aizmirstam šo kopīgo valsts atbalsta eh, jautājumu, kas kropļo konkurenci. Iznīcinīgi šajā tirgu jautājums. Vai esat gatava vispirms nodrošināt lielāku caurskatāmību? Kas saņem Eiropas Savienības fondus un valsts atbalstu? Vai esat gatava samazināt valsts atbalsta apmēru, jo arī šeit mēs runājam par nodokļu maksātājiem, kas maksā par dažādām aktivitātēm, kas gal beigās kropļo konkurenci. Te ir vairākas lietas, ko jūs varat darīt, ja jūs esat drosmīgi komisāri, un es domāju, ka jūs esat. Paldies, komisārs kundze. Atbildi. Es domāju, ka ļoti svarīgi uzsvērt ir to, ka arī nākotnē mēs runāsim par valsts atbalstu, kad runāsim par bankām. Pat ja mēs veidojam banku savienību, pat ja mums ir BRD direktīva, tad, tad uh, banka noregulējuma direktīva, joprojām būs jautājums par valsts atbalstu, jo mums būs jāzina, vai noteikumi ir ievēroti. Kā minēju iepriekš, piemēram, runājot par ilgtermiņa dzīvotspēju. Tādējādi arī, protams, mēs raudzīsim, lai mūsu dienesta darbs tiktu vērst šajā virzienā. Būtiski cieši sadarboties ar uh, vienoto uzraudzības iestādi Eiropas centrālajā bankā. Mēs sadarbosimies, darīsim maksimālo. Otra lieta par valsts atbalstu un caurspīdīgumu. Ļoti svarīgs pirmais solis jau spērts, modernizējot valsts atbalstu, kas uzliek par pienākumu dalību valstīm publicēt viņu lēmumu tad, kad tās pieņem, tad lēmumu par valsts uh, atbalstu nodrošināšanu. To neizdarīju es, to darīja mans priekšgājējs, bet, protams, tas rādīja arī dažādas uh, reakcijas, jo, kā teicāt, nu, Jā, ir jāzina, kam tiek tērēta nauda, no dokļu maksātāja nauda. Es cieši sekošu valsts atbalstu modernizācijai, lai raudzītu, ka mums būtu šī caurs, šis, šis caurspīdīgums pārskats, kas ir reformas centrā. Un tad jārāk var jāņem vēl papildu, jāpieņem vēl papildus pasākumu, lai uh, pilsoņi balsotāji varētu izkontrolēt kam tiek tērēt viņu nauda. Paldies! Paldies, komisārs kundze, ka jūs ieradāties pirmoreiz uh, kopš ievēlēšanas amatā. Paldies arī Hokmārka kungam, kas mums atgādināja, kādēļ jūs vispār šeit esat ieradusies. Mēs ceram, ka mēs jūs varēsim skatīt šeit vaigā, regulāri un uh, tā tad apspriesties ar līdzlikumdevēju. Jāsaka, ka pēdējās dienas bija patiešām uh, arī nu, ļoti ražīgas, runājot par nodokļu politiku dalību valstīs, par stresa testiem, gribēju īsi paziņot sekojošu vakardien padome vienbalsīgi lēma par uh, atlīdzināšanu, tika pieņemti lēmumi, ko darīt uh, konkurences politikas jomā. Uh, Eh, tika izveidoti kritēriji. Ja šāda situācijas atkārtosies nākotnē, ko īsti darīt, es ceru, ka tiks pieņemti arī citi likumdošanas akti šajā sasaukumā, kam būs tikpat tālajoši ietekmi. Paldies, ka jūs pie mums ieradāties un ar lielu prieku mēs jūs šeit eh, skatīsim vaigā atkal uh, turpmāk. Devītais darbkārtības punkts vai ir citi jautājumi? Nē, priekšsēdētājiem arī nekas nav sākāms. Desmitais darbkārtības punkts nākamā sēdes 17. novembrī no 15. līdz 18.30 šeit Briselē. Paldies par darbu un esam sēdi beiguši.